Uh, good afternoon. Labu pēcpusdienu, saka priekšsādātāja, labu pēcpusdienu ikvienam. Šobrīd ir jau desmit pār trījiem, un šķiet pulksteņi mazliet kavējas. Un tā vien šķiet, ka nav nekādas vienotas laika zonas šajā Eiropas parlamentā kā kopumā. Bet lūdzu paturēsim prātā, ka šie pulksteņi rāda nedaudz vēlāku laiku, tātad kavējas un ir jau desmit pāri. Mums ir šī parastā ierastā ekona sanāksme un pirmais darba kārtības jautājums, kā vienmēr, ir darba kārtības apstiprināšana. Vai ir kādi iebildumi? Nē, šķiet, ka ne, neredz tādas. Nu, līdz ar to darba kārtību uzskatām par apstiprinātu. Tālāk mums jāapstiprina protokols sanāksmēm, kas notika 28. un 27. janvārī un 22. un 23. februārī šogad. Vai varam tos uzskatīt par apstiprinātiem? Jā, šķiet, ka jā, liels paldies! Tālāk nonākam pie trešā darba kārtības punkta, kas ir priekšsādātājas paziņojumi. Nu, pirmais, ko šai saistībā gribētu teikt, no ko gribu teikt, ir paust līdzjūtību polijas deputātiem, kas darbojas šajā komitejā, un visai polijas pārstāvjiem, ka, visiem poļiem, kas ir šeit, saistībā ar šīm traģiskajām ziņām par avio katastrofu sestdienu, kuras rezultātā, kā mēs zinām, gāja bojā polijas prezidents un ļoti daudz citi politiskie darbinieki, pilsoniskie darbinieki un tā tālāk. Uh, gribu ierosināt piecelties visiem kājās un ievērot klusumu brīdi šai saistībā. Paldies! Thank you. Paldies, turpina priekšsēdētāji. Tālāk turpināšu ar tālākiem paziņojumiem pirms pārējiem pie semināra. Pirmam kārtām gribu atgādināt deputātiem, ka šo trešdienu, šo trešdienas pēcpusdienu turpināsim darbu ar uzklausīšanu par mācībām, ko varam gūt no ekonomiskās situācijas Grieķijā. Un jums visiem ir iesniegt arī darba kārtības eh, uzmetums, un eh, šī uzklausīšana norisināsies plenārsēžu zālē no pulkstens 3 līdz pat 6.30. Esmu uzlūgusi runātāju šai uzklausīšanā nakt klajā ar ļoti īsām ievadu frāzēm, lai mums būtu pēc iespējas vairāk laika jautājumiem atbildēm pēc tam. Un tāpēc gribētu arī cerēt, ka mums izdosies koordinēt šos jautājumus jau iepriekš. Mūsu starpā mēs izsūtīsim arī paziņojumu par šo organizatorisko daļu un gribētu lūgt deputātus un grupu koordinātors, kā arī vienu citu, kas grasās uzstāsties. Atcerieties, ka uz, jautājumu uzdošanas laiks būs viena minūte un ne vairāk, un, tie, un jautājumi var uzdot par vienu konkrētu lietu un nevis uh, par ļoti daudziem dažādiem un atšķirīgiem jautājumiem. Nu, ideālā kārtā es vislabāk aprunātos ar koordinātoriem par šo jautājumu, aprunātos arī ar citiem pārstāvjiem no grupām, varbūt tie varētu būt administratori, eh, kas man pastāst par nodomiem pirms šīs sanāksmes un un tā, tā mēs varētu jautājumu atrunāt. Kas attiec uz pēdējo runātāju, Kristaru Dolu, gribēju uzsvērt, ka mums jāņem vērā tas, ka viņš ir ļoti delikātā situācijā šobrīd paš, savā pašreizējā amatā, jo viņš ir pārādu biroja vadītājs, un uh, viņš, protams, uh, nevarēs atbildēt varbūt tik brīvi, kā deputāto vēlēsies, un jums lūdzu jāievēro šīs viņa ļoti delikātā situācija. Mums ir eh, vēl pāris ārkārtas sanāksmes paredzētas aprīlī. Pilns saraksts ar sanāksmēm viņš ir pieejams no 14. aprīlī no, no 3 līdz 6.30, pirmdien Strasbūrā no 7 līdz 8.30 vakarā. Uh, arī ceturtdien Strasbūrā no 9.30 līdz 11.30. Es ļoti atvainojos, ka mums ir divas sanāksmes Strasbūras eh, plenārsesijas laikā, bet mums ir vajadzīgs šīs sanāksmes 26. pirmdien no 3, 3 līdz 18.30, arī otrdien no 9 līdz 12.30, arī no 3 līdz 6.30 eh, tā būs tās parastās sanāksmes, un, protams, ka informācija, sīkāk informācija izstāstīšu jums iepriekš. Uh, Un tagad eh, varam pāriet pie semināra. Kā jau, mēs, kā jau jūs zināt, tad semināri kā tādi neietilpst komiteju eh, darba ietveros. Parasti tas ir uzklausīšanas, bet laimīgā kārtā mums ir izdevies rast nedaudz laiku šim semināram, jo mums izdevās vairākus darba kārtības jautājumus pārcelt uz vēlāku laiku. Tāpēc tagad sāksim eh, darbu pie ceturtā darba kārtības punkta. Uh, un tas ir seminārs par mehānisko transporta līdzekļu grupveidu atbrīvojumu regulu. Diskusijas šeit virzīsies par jauno regulējumu ietvaru kas attiecas gan uz ražotājiem, automašīnu dīleriem un tā tālāk. Esam uzklausījuši gan ražotājus un par šī regulējuma iespējamo ietekmi uz patērētāju cenām un nosacījumiem. Un mums jāizventē konkurētspējas nosacījumi primārajā tirgu pirms 30, tas jādara līdz 31. maijam 2016. gadam, kad regulējums stāsies spēkā. Un jūs redzat, šeit ar mums blakus er, kopā ir arī IMCO komitejas vadītājs Malkolms Hārbors, jo, protams, šī, šim jautājumam ir ļoti svarīgi aspekti, kas attiecas atsauc uz patērētāju rīcību, un eh, viņam, protams, šeit ir būtiska personīgā pieredze, tāpēc eh, priecājamies, ka viņš varēja būt klāt. Un tāpēc bez jebkādas tālākas kavēšanās pāriesim pie mūsu uzaicinātiem runātājiem, un pirmais no tiem ir Pols Cizārs. Viņš ir no Eiropas komisijas konkurētspējas ģenerāla direktorāta un uzreiz došu viņam līdz ar to vārdu. Lūdzu. Lielas paldies priekšsādātāji, godātie deputāti, dāmas un kungi. Paldies, ka uzaicināt arī eh, komisijas pārstāvis uz šo sanāksmi. Mana komanda un es pats esam jūsu rīcībā, tieši tāpat kā tas vienmēr bijis iepriekš, esam gatavi runāt par šo ļoti svarīgo dokumentu. Automašīnu sektors Eiropā ir ļoti svarīgs, transports tas ir uh, tā ir joma, kur Eiropa var vadīt ar novatorismu, un tas ir sektors, kas sastopas ar ļoti lielu pārveidošanas, pārstruktūrēšanas nepieciešamību. Ne tikai cenu dēļ, bet arī tāpēc, ka ir pārlieka uh, spēja un ir vajadzīgi zaļāki transporta līdzekļi. Sektors ir ļoti sarežģīts. Te ir ļoti daudz dažādas iesaistītās puses, kas rada kopējo ainu. Ir, te, te līdzdarbojas dažas no lielākajām korporācijām, ir arī ļoti daudz mazie vidējie uzņēmumi, mazie ražotāji, eh, remontētāji, izplatītāji un tā tālāk. Sektors ir ārkārtīgi sarežģīts un tā Tieši tāpēc komisija izvēlējās ļoti pamatīgu pieeju, izpētot visus faktus un īstenojot konsultācijas. Vispirms tā ar sabiedrību pasludināja konsultāciju procesu 2006. gadā neatkarīgu pētījumu ietvaros, un pēc tam 2008. gadā tiks gūti rezultāti. Pagājuši pasar tika plodzēts paziņojums kopā ar ļoti būtisku ietekmes novērtējumu, un tikai pēc tam visam šīm konsultācijām un ietekmes novērtējumu komisija uzskatīja par iespējamu izstrādāt šos priekšlikumus kas atkal tika nodoti konsultāciju procesam. Ir bijušas arī divas apaļā galda sarunas ar iesaistītajām pusēm un, protams, arī divas padomdevēja komiteja tikšanās, e, kurās līdzdarbojās arī dalību valstu pārstāve, kas ok ir izdevusi atzinumu par šo dokumentu, un tas atbalsta komisijas viedokli. Komisijas pārstāvi īpaši atbalstīja e, Eiropas kvatērētāju asociācijas e, rekomendācijas Eh, jo viņi, lai gan uzskata šo sektoru par nepārāk problemātisku, viņi tomēr uzskata, ka komisijai ir nedaudz citādāks viedoklis nekā šai asociācijai attiecībā uz transporta līdzekļu lēšanu tirgu. Tāpēc komisija mainīja savu pieeju vairākos veidos. Pirmām kārtām, kas attiec uz formu, komisija nolēma apvienot grupveidu atvieglojumu ar kopējām vadlīnijām. Otrām kārtām, jaunais regulējums nestāsies spēkā 2013. līdz 2013. gadam, lai varētu laika gaitā pār izplatītāju piesaistīt investīcijas, kas attiec uz neatkarīgu operātoru piekļuvu tehniskām informācijām, eh, zīmolu veidošanai, zīmolu izplatītājiem. Uh, Eh, tiks izmantot šīs vadlīnijas, lai nodrošinātu pārskatāmību un atbilstīgas attiecības visu pušu starpā, bet tomēr, kā vienmēr konsultāciju procesā mēdz gadīties, komisija nespēja ņemt vērā pilnīgi visus komentārus, kas tika izteikti, un tas ir īpaši attiecis uz diviem punktiem kas uh, saistīti ar automašīnu dīleriem. Pirmām kārtām šis eh, uh, multizīmola jautājums, par to runāšu mazliet vēlāk. Kas attiec uz multizīmola veidošanu, komisija joprojām uzskata, uh, ka tā nav redzējusi, ka šo pasākumu izmanto un pašreizējā regulējuma noteikumu, kas ieradīja papildus izmaksas izplatīšanas cēnu, cenām, nāca par sliktu patērētājiem, kas attiecas uz eh, kontrakta, kontraktālu aizsardzību. Tā jābalstās uz modernu konkurētspējas noteikumiem un jābalstās 2003. gada antitrust reformu. Bet Eh, šo jautājumu var regulēt arī citās eh, likumdošanas jomās, piemēram, padomu varētu regulēt eh, komercaģentus un tam līdzīgi. To komisija vērtētu atzīmīgi. Un visbeidzot, kā jau lielākā daļa interesēto pušu, arī komisija uzskata, ka ir ļoti svarīgi precizēt juridisko ietvaru šobrīd, lai nodrošinātu juridisko skaidrību nākotnē šim sektoram. Priekšādātājs kundze, mēs esam izslē, iz, izdalījuši jums atsevišķus slaidus, uh, Un varbūt mēs varam pāris lapusēm tad arī attiecīgi iziet cauri, tur tiek aprakstīts šis process. Jā, slaida redzam arī augšā uz sienas. Tātad, kā jūs redzat uz pirmā slaida, mēs apspriežam pirmām kārtām to, kas ir grupveida atvieglojums. Grupveida atvieglojums palīdz uzņēmumiem ievērot uh, konkurētspējas noteikumus. Tas nodrošina drošu patvērumu virknei līgumu, kas ļauj mm, iesaistītajām pusēm izvairi, netikt pakļautām uh, antitrusta pārbaudēm. Un uh, tomēr tās funkcija nav definēt, kas, kāda uzvedība ir vai nav pareiza. Otrām kārtām šo atbrīvojama regulējuma funkcija nav definēt konkrētas līguma attiecību modeļus. Uh, Otrā slaidā, kā jūs redzat, tie runājam par faktu pētījumiem, kas sākās jau 2008. gadā, un toreiz secinājām, ka nav būtisks konkrēts pēc problēmas primārajā tirgu, respektīvi jauna automašīna pārdošanas tirgu problēmas rodas tālākajā pārdošanas tirgu. Ir virkne iemeslu, kāpēc tas tā notiek, ko konstatējam pētījuma rezultātā. Uh, Primārais tirgus ir ļoti augsti konkurētspējīgs, jo ir ļoti zemas cenas maržas, ir daudz spiedienu tiek izdalīt, izdarīts uz ražotājiem, un, un tas viss liecina par ļoti dzīvotspējīgu primāro tirgu. Savukārt, ja runājam par tālāko pēcpārdošanas tirgu, uh, tad redzam, ka rodas problēmas, kas nāk par sliktu patērētājiem. Piemēram, netiek, iz, netiek piemērots atbilstīgi garantijas, pietrūkst informācijas par tehnisko, trūkstīt tehniskās informācijas vai informācijas par rezerves daļām. Neskatoties uz to, ka pastāv konkurētspējas problēmas, pašreizējais atvieglojums automašīnu pārdošanai ir ļoti restriktīvs, ierobežojis, un tāpēc arī tiek ierosinātas izmaiņas. Un pašreizējais atbrīvojums nedrošina, nenodrošina efektīvus līdzekļus eh, konkurētspējas konkurētspējas noteikumu īstenošanai šajās pēc pēcpārdošanas um, tirgos. Un pēdē, nākamajā slaidā jūs redzat, ka ierosinām zināms pasākums, kas ļautu uh, šajā pēcpārdošanas tirgu uzlabot situāciju, piemēram, samazināt slieksni atbrīvojumu nodrošināšanai, tā piemēram cīnoties, uh, tā piemēram um, ļaujot remontētējiem piekļūt tehniskajai informācijai, piedāvājot pēc, pēc pārdošanas te, tirgus dalībniekiem arī pieeju alternatīvām rezerves daļām un nodrošinot zināmu garantiju nosacītību. Nākamajā slaidā jūs redzat, ka runa, runājam par vispārējo noteikumu pieskaņošanu vertikālām prasībām. Uzskatām, ka tā ir galvenā pieeja, ko var piemērot, jo primārajā tirgu nav nekā tik unikāla. Uh, kas liktu veidot šim sektoram specifisku pieeju, kā jau runāju par to iepriekš. Runājam šeit, ka izmaiņas nebūs īsta, netiks e, īstenots attiecībā pret uh, e, e, jebkāda veida noteikumiem pret paralēlas tirniecības šķēršļiem un tiks, netiks ir mainīt šis standarta izplatīšanas modeklis nozarē, kas ir selektīvā izplatīšana, to atzinīgi vērtē visa, visas sektora iesaistītās puses. Uh, tiek minēts, ka izmaiņas tiek ierosināts pie multi zīmola jomas un līguma saistību klauzulām, kas attiec uz pašreizējo multi zīmolu praksi. Pašreizējie notikumi, noteikumi izraisīja aizsardzības reakciju daudzās pusēs. Viņi uztraucās, ka šie zīmoli varētu tikt sašķidrināto spēks vājināts Un ka konkurēt spēja līdz ar to traucē šiem zīmoliem. Tā visa rezultātā viņa baļķis varētu būt augstas, varētu būt ļoti augstu, augstu izmaksu pārdošanas standarti, kas nenāk par labu dīleriem un patērētājiem. Multizīmola prakse eh, ir, ir vēl viens tāds strīdīgs jautājums. Tas turpinās pastāvēt tirgos, eh, jo tā ir komerciāla realitāte, ne jau tāpēc, ka pastāv vai nepastāv kaut kāda veida regulējums. Un tas ir tāpēc, ka ka automašīnu ražotāji ir atkarīgi un arī paliks atkarīgi no lieliem eh, multizīmolu dīleriem un viņu ražojumiem dažādās pilsēta vidēs. Un tāpat arī eh, būs arī mazi multizīmolu eh, izplatītāji, kas, piemēram, darbosies mazāk apdzīvotos reģionos. Nu tālāk, kāds ir ierosināts jaunais regulējums attiecībā uz multizīmoliem? Negribu šeit visu lasīt jums priekšā. Domāju, ka to jūs varat izdarīt paši tie, kas ir ieinteresēti šajos jautājumos. Gribu tikai uzsvērt otro punktu un ceturto punktu, jo to šie punkti izrietēja no diskusijām ar dīleriem, un gribu jums apliecināt, tieši tāpat kā to var apliecināt visiem šīs komitejas deputātiem, ka dīlers uzklausījāt, mēs arī viņus gribējām uzklausīt nenoliedzami, lai arī uzskatām, kā jau es teicu, ka līguma saistība regulējums nav konkurēt, konkurences politikas uzdevums. Tāpat laikā mēs gribējām ņemt vērā viņu intereses pēc iespējas eh, lielākā mērā. Un turklāt atbalstam arī rīcības kodeksta izveidi, šādu pieeju, ko atbalstīja ražotāji, jo šāda veida harmoniskas attiecības nozars ietvaros pilnīgi noteikti ir ļoti būtiskas, tieši tāpat kā visos citos sektoros. Par nākamo slaidu runājot, līguma saistības un klauzulas par tiem, nu, lai ietaupītu laiku, es te nelasīšu priekšā, domāju, es jau par to esmu pietiekami runājis. Uh, punkts, ko gribēju uzsvērt, ir tas, ka komisija uzskata, ka šīs problēmas, ar ko sastopas dīleri, vai kas tiem šķiet par, kā problēmas, būtu jārisina vai nu nacionālajos tiesību aktos vai Eiropas Savienības līmenī, grozot direktīvu par komerc aģentiem. Labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem, kāpēc mēs nedomājam, ka modernās konkurences politikas funkcija ir iesaistīties šajos jautājumos, jo šis relatīvais eh, eh, darījums slēgšanas eh, pilnvars vairāk regulējas mūsuprāt šajos komercaģentu tiesību aktos. Noslēgumā var teikt šādi. Uzskatām, ka pašreizējais priekšlikums stiprinās uh, autobūvas sektoru, tajā ir ļoti daudz darba vietu, tur darbojas ļoti daudz MVU. Un domāju, ka jauniegūtais līdzsvars, un tā uzskat gan es, gan man kolēģi, panāks, būs daudz labāks nekā iepriekš, labāks līdzsvars starp konkurenci un reali, realitāti. Uh, ir svarīgi, lai autoražotāji paši arī varētu veidot savus dīleru darbības, daudz efektīvāk to darīt, vienlaicīgi ievērojot konkurences noteikumus, bet padarot konkurences par iespējumu. Dīleriem tieši tāpat kā, kā autoražotājiem būs tikai iegūmi no šāda veida jaunas politikas. Paldies! Um, well, ne. Paldies! Tagad mēs pāriesim pie nākošā runātāja un tas ir uh, Grevenkungs, kurš uh, vada uh, juridisko lietu daļu Eiropas automobiļu ražotāju asociācijā. Šķiet arī viņam ir sagatavot slaidi. Thank you very much, Madam Chair. Paldies priekšsēdētājs kundze, cienījamie komitejas locekļi. Es pavisam īsi sniegšu jums pārskatu pār Eiropas automašīnu ražotāju priekšlikumu attiecībā uz šo grupveidu atbrīvojumu regulu, ko ierosinājusi komisija, kas uh, maina mūsu uh, sadals nolīgumus. Komisija, manuprāt, ir nākus klējā ar samērā labu priekšlikumu. Mēs uh, esam redzējuši, viņi jau ir strādājuši, veikuši sākuma uh, darbu, analīzi, izvērtēšanu, ietekmes izvērtēšanu un automobīļu tirgus, protams, ir tikpat konkurētspējīgs vai ne pat vēl konkurētspējīgāks par citiem tirgiem. Un tāpēc mums šķiet, ka uh, nav nekāda iemesla uzturēt daudz eh, ierobežotāku juridisko sektoru nekā citiem sektoriem. Tāpēc mēs tādā ziņā piekrītam komisijai, ka labākais būtu uh, attiecināt šo vispārējo grupveidu atbrīvojumu regulu arī uz mūsu sektoru. Kaut gan mēs pieņemam, ka varētu būt loģiski saglabāt zināmus konkrētus noteikumus pēc pārdošanas tirguma, jo Eh, piemēram, eh, remonta darbi un tāpat arī rezerves daļu pieejamība un arī attiecīgā informācija ir daudz svarīga auto uh, motosektorā nekā citos. To mēs varam pieņemt un saprotam, un tāpēc mēs gribētu, lai šie jaunie noteikumi stātos spēkā pēc iespējas ātrāk. Briefly on the aftermarket. Visam īsi par pēcpārdošanas tirgu. Mēs domājam, tas ir ļoti konkurētspējīgs tirgus, mums ir apmēram 50% no šī tirgus, ir arī dažādi neatkarīgi operatori, bet, kā es teicu, mums ir 50%, un tāpēc mums nebūtu grūti uh, ievērot konkrēts noteikums, ierobežojums uh, rezervas daļām, garantijām un tāpat arī uh, informācijas pieejamībai par rezervas daļām un remontu automašīnu ražotāji joprojām turpinās uh, sniegt informāciju par visiem tirgā, tirgu esošajiem transporta līdzekļiem, visiem, kas veic labojums vai garantijas, un ar to mēs, to mēs arī turpmāk nodrošināsim. Bet arī attiecībā uz jauniem automobīļiem, kuri jau atbilst uh, Eiro 5 jaunajiem emisiju standartiem, uh, uh pasažieru automobīļiem un uh, noteikumiem numurs 6 uh, komerc līdzekļiem, tātad tur jau ir šis ir apstiprinājums. Tātad mēs domājam, ka šeit problēmas nav un nebūs gaidām tāda liela ietekme, lielas izmaiņas attiecībā uz šo pēcpārdošanas tirgu. Runājot par automašīnu pārdošanu, domājam, ka esam diezgan līdzīgā situācijā, kā tas ir arī citos produktu tirgos. Tas ir konkurētspējīgs tirgus bez īpašām problēmām, Mums bija zināms problēmas pagājušo reizi, kad komisija aprūkoja šo grupveidu atbrīvojumu iespēju. Jāatzīmē, ka bija lielas cenu atšķirības tajā laikā, un dažkārt bija grūti patērētājiem iegādāties mašīnas citās valstīs. Daži ražotāji saņēma soda sankcijas no komisijas puses par negodīgu komercpraksi. Kopš 2002. gada tas vairs nav uh, atkārtojies, mēs esam tādā labi funkcionējošā konkurētspējīgā tirgu, un tāpēc uzskatām, ka šis grupveida atbrīvojums varētu funkcionēt tikpat labi, kā es teicu, šai sektorā kā citos. Ir jāuzsver arī tas, ka ja mēs uh, veiksim šo grupveidu atbrīvojumu, tas nenozīmē, ka viss uzreiz mainīsies uh, autobūvas sektorā. Principā pārējot no šīs konkrētās regulas uz vispārējo regulu, nenotiks tik milzīgas pārmaiņas. Mēs domājam, ka ir tikai nedaudzi a, punkti, kurus vajadzētu šajās debatēs minēt, jo visādi citādi a, situācija saglabāsies, kāda tā ir bijusi. Tāpēc, ja kāds jums teiks, ka šī ir tāda revolucionāra izmaiņa, tad a, tā nu tas gluži nav. Vai šie noteikumi izdarīs kaut kādas pārmaiņas. Kā jau komisijas pārstāvis norādīja, jā, tas būs šajā multizīmolu jomā, bet uh, eh, multizīmolu uh, eh, dīleri, kas pārdod dažādas zīmolas uh, eh, vienā uh, salonā, šāda praksa vienmēr ir pastāvējusi un tā arī pastāvēs, tad, kad tam ir ekonomisks pamatojums. Un labākais piemērs ir, piemēram, lauku vai ļoti blīvi apdzīvotos reģionos. Tur nav jēgas ražotājiem uzturēt pašam savu tikai savu zīmola uh, salonu, jo tas vienkārši ir pārāk dārgi, jo patērētāju skaits būs samērā neliels. Un tieši tāpēc, kā es teicu, kad ir atbilstoši ekonomiski apstākļi, arī šāda multizīmola tirgošana notiks. Vēl viens punkts, kas būtu jāmin, ir tas, ko komisija sauc par līguma slēgšanas nosacījumiem, kas attiec uz dīleriem, tie ir nākošajā slaidā, par to es arī teikšu dažus vārdus. Es domāju, ka Šie jautājumi iespējams ir tādi reāli jautājumi, bet tie ne tik daudz attiec uz konkurenci. Pašreizajā regulā ir eh, nosacījumi, kas dod dīleriem tiesības pārdot savu uzņēmumu citiem dīleriem ar nosacījumu, ka, ja kāds grib eh, pārtraukt šo dīleru līgumu, tad ir vismaz divus gadus iepriekš par to jābrīdina. Un, ja ir kāda, kāds konflikts par līguma darbību vai tā beigšanu, tad ir jāgriežas arbitrāžas tiesā un eh, ne tiesā, jo tiesa var prasīt daudz vairāk laika un arī būt dārgāk. Mēs nedomājam, ka šie ir konkurences jautājumi, jo tie nekādā veidā neietekmē patērētāja paša, bet tikai produktu piedāvājumu un tāpat arī mašīnu cenas, bet ne pakalpojumu cenu. Tātad, kā es teicu, šiem jautājumiem nav nekāda sakara ar uh, konkurence. Tas vairāk ir par līgums slēgšanas kārtību un procedūrām. Es domāju, pat Eiropas eh, tiesību aktos tas ir labi noteikts, jo, ja mēs skatāmies uz citām grupveidu atbrīvojumu regulām, uz vispārējo, piemēram, tad tur nekas nav rakstīts par uh, vājākās puses aizsargāšanu šajos noteikumos kaut gan. Uh, piemēram, tas attiecas arī uz pārtiks uh, tirgošanas sektoru, un jūs visi piekritīsiet, ka uh, lielie uh, veikali ir daudz spēcīgāki, ietekmīgāki nekā tās kompānijas, no kurām viņi iepērk produktus. Tāpat laikā neviens nav izstrādājis nekādas konkrētas noteikums, kas aizsargātu pārtiks piegādātājus šiem lielveikaliem. Un tāpēc mēs domājam, kāpēc tas būtu nepieciešams tikai un vienīgi mūsu sektorā. Es domāju, ka mums nav nepieciešams šādi konkrēti noteikumi. Viens noteikums, bez kā mēs arī varētu iztikt, ir tas, kas dīleriem dod eh, tiesības pārdot savu uzņēmumu. Protams, tā ir viņu darīšana, tas ir viņu uzņēmums, bet eh, tā ir arī ražotāja frančīze, un te ir runa par konkrēto zīmogu, par konkrēto marku. Mūsu viedoklis ir tāds, ka ja uh, eh, dīlers grib pārdot savu uzņēmumu, tad uh, automašīnu ražotājiem arī būtu zināma teikšana. Tātad jāvienojas ir starp šo ražotāju un dīleru izplatītāju, un tieši tā tas arī bija pirms 2002. gada. Eh, kad eh, spēkā stājās pašreizējā regula, un es domāju, ka mums vajadzētu atgriezties pie šīs situācijas. Kāpēc tā? Tāpēc, ka mēs esam piedzīvojuši pašreizējās regulas uh, ietvaros, ir bijušas situācijas, kuras, mūsuprāt, nav sabiedrības interesēs. Mēs esam pieredzējuši, ka lielas uh, dīleru izplatītāja grupas uh, they... apvienotajā karalistē viņi tātad uh, pērk, iepērk šīs dīleru grupas un krīzes eh, apstākļos atkal tām rodas eh, grūtības, kā jau arī daudziem citiem uzņēmiem, un rezultāts konkrēti bija tāds, ka eh, šie izplatītāji sāk slēgt savus uzņēmumus lielā skaitā, un tas nozīmē, ka ražotājiem, tā teikt, nācās risināt šo problēmu, un patērētāji zināmos reģionos palika bez konkrētu marku aprūpas un apkalpošanas iespējām. Tāda situācija nebūtu pieņemama. No otras puses, Tad, kad mēs runājam par minimālo brīdināšanas periodu, par šo, par šo darbības pārtraukšanu, vai arī, ja ir kāds arbitrāžs strīds, tad to visu, es domāju, vajadzētu paturēt ārpus regulas, jo par to ir iespējams vienoties starp pusēm. Eiropas ražotāji, Japāņu ražotāji ir pieņēmuši rīcības kodeksu, kurā nu, tie apņemas ievērot savus, ievērot savus dīleru noteikumos šos divus uh, punktus. Tā tad tie būs iekļaut visos dīleru uh, eh, līgumos, neatkarīgi no šī grupveida atbrīvojuma. Un es domāju, ka vismaz šajos punktos uh, eh, dīleriem būs pārliecība, ka viņiem ir tādas pašas tiesības, kādas ir bijušas līdz šim. Un visbeidzot, runājot par jauno noteikumu spēkā stāšanās laika grafiku. Mūsu ierosinājums ir eh, tirzniecības noteikumu atlikšana līdz 13. gadam. Tātad nevajadzētu tos atlikt, bet vajadzētu tos tūliņ attiecināt, lai tie stājas spēkā. Tāpat arī eh, pēc eh, pārdošanas tirgus noteikums un būtu daudz vieglāk visiem, ja šie jaunie noteikumi stātos spēkā abās jomās vienā un tajā pašā laikā. Ja tas nevar notikt, tad būtu ļoti žēl, domājam, ka šī atlikšana, kavēšanās nebūtu laba, jo mēs esam sarežģītā situācijā, jo mašīnu pārdošana salīdzinot ar 2007. gadu ir samazinājusies par 20%, smago automašīnu pārdošana par 25%, un es domāju, ka mums ir kaut kas jādara, lai piemērotu visu šo nozari attiecīgām izplatīšanas struktūrām, tirgus situācijām, mēs nevaram mūžīgi gaidīt. Un tieši tāpēc svarīgākais mans secinājums šodien ir tāds. Es gribētu ieteikt visām Eiropas institūcijām pieņemt uh, lēmumu pār šo grupu veidu atbrīvojumu pēc iespējas ātrāk, neko neatlikt, nenovilcināt, jo viss tik tiešām ir izanalizēts, ir daudz pētījumi un ietekmes vērtējumi notikuši. Ja lēmums netiks pieņemts tagad, tad visa nozara kā tāda būs tādā pilnībā neskaidrībā līdz 2013. gadam un nezinās, kas notiks pēc tam, un mēs domājam, ka tas būtu visļaunākais scenārijs. Lielākā daļa eh, nacionālo kompetenci iestāžu piekrīt, ka, eh, ka viss ir kārtībā, arī ekonomisko un sociālo lietu komitētam piekrīt, un mēs domājam, šo darbu vienkārši vajadzētu virzīt uz priekšu. Thank you very much. Paldies. Tagad mēs varam pāriet pie uh, nākamajiem runātājiem, kas būs Sūra Robinsona un Karolīna Saiks. Uh, Es nezinu, kā jūs esat sadalījuši savu uzstāšanās laiku, tātad eh, es dodu jums vārdu vienalga, no kur, eh, kur no jums runās pirmā. Paldies, eh, labdien! Es pateicos jums par šo iespēju runāt par dīleru viedokli, par grupēt atbrīvojumu. Gribētu informēt, ka mums ir kopā 380 uzņēmumu visā Eiropā, kas nodarbina 2,8 miljonus nodarbināto. Uh, Un uh, pagarinājums līdz 2013. gadam mums bija labas ziņas. Paldies par to. Un tomēr visā visumā mēs esam ļoti neapmierināti ar priekšlikumu. Uh, Ja mēs paraugāmies uz to, ko ir sasniedzis tagadējais grupai Dablīnojas, tas ir devis dīleriem brīvību izmantot uh, multizīmolus un uh, tirgoties pār robežām. Dīleriem ir bijusi iespēja paplašināt savu uz, uzņēmējdarbības aktivitātes, bet uh, tas arī, uh, tad ir arī ļāvis sadalīt risku. Uh, un tas ir palīdzējis uzņēmumiem pārciest krīzi. Tas ir nācis par labu arī patēriņ, patērētājiem, gan ir labāks cenas, gan lielāka konkurence, un tas ir uh, devis uh, dīleriem uh, labāku situāciju, viņi var vairāk investēt, viņi jūtas drošāk. Un vidēji tiek investēti 2,5 līdz 3 miljoni franšīs uzņēmumā. Tas ir bez, uh, tas ir bez darba spēka. Un tas ir arī veicinājis uh, konkurenci un labāks cenas patērētājiem. Tas ir devis arī lielākas izvēles iespējas patērētājiem un labāku pieejamību. Un dīleri ir kļuvuši stabilāki un drošāki. Bez šiem pasākumiem mēs nepastāvētu, uh, bez šiem te tātad grupēt atbrīviem pasākumiem. Um, Tātad tagad ir iespēja pārdot franšīzes uzņēmumu, var šķirt strīdus. Um, šobrīd ražotājiem ir jādod iemesls, kāpēc tiek pārtrauc franšīzes līgums vai netiek atjaunots, lai viņi nevarētu vienkārši tāpat uh, pārtraukt sadarbību ar kādu uzņēmumu. Vienā no slaidiem jūs redzēsiet uh, cēnu konverģences grafiku, tur jūs redzat, ka uh, Uh, kā tas ir attīstījies pēdējās regulas darbības laikā. Mēs, protams, saprotam, ka tas nav vienīgais faktors, bet tas ir būtiski ietekmējis šo situāciju. Jaunais grupēta apvienojuma priekšlikums, jaunā sistēma, mūsuprāt, ir pārāk uh, aptuvena, pārāk neskaidra. Šobrīd uh, regulā ir 88 lapuses. Bet, uh, un ir arī īpašās vadlīnijas, kas uh, ir pozitīvi. Uh, bet jaunajā regulā ir 126 e, lapuses ar dažādiem instrumentiem, bet mēs e, neredzam, kā tas nodrošina labāku likumdošanu, labāku regulējumu. Šeit atkal vadošie būs e, automašīnu ražotāji, viņi varēs slāpēt konkurenci. Un, Godīgi sakot, ka tā ir uh, atkāpšanās no iepriekšējā regulējuma. spēku līdzsvars mūs vienmēr ir nodarbinājis starp ražotājiem un dīleriem. Komisija vēlas pieņemt tādu pūristisku ekonomisko modeli un ne, neņem vērā varas nevienlīdzīgo sadalījumu starp ražotājiem un dīleriem, un tas var nākt par sliktu patērētājiem. Šoprietējais grupveida atbrīvojuma regulējums centās šo līdzsvaru nodrošināt. Visi šie pasākumi tagad tiek uh, atmesti. Uh, Šī ļoti teorētiskā pieeja nāks par sliktu patērētāju interesēm, būs sliktāka iz, sliktāks izvēles iespējas un uh, konkurence arī mazināsies. Un visbeidzot, uh, Es gribētu teikt, ka pacients ir uh, iedzērs zāles un šķiet, ka viņam uh, kļūst labāk, tāpēc varbūt turpināsim ļaut viņam dzert zāles. Labdien, dāmas un kungi! Mēs arī gribētu pateikties par iespēju šodien uzstāties. Es eh, īpaši gribētu runāt par jautājumiem, kas ir saistīti ar rīcības kodeksu, ko ir pieņēmuši ražotāji. Un arī runāšu par to, vai eh, konkurences noteikumu pārskatīšana primārajā tirgā, tirgu ir eh, piemērota pirms 2013. gada, vai drīzāk to vajadzētu darīt pēc tam. Mēs kā dīlera organizācija uzskatām, ka ļoti nopietni ir jāapsver eh, varas līdzsvars, un tas ļoti labi ir risināts tagadējā grupveida aprīvojuma regulā. Nav nekādas citas eh, vietas, eh, kā varētu pieņemt šādus noteikumus. Šobrīd dīleri ļoti labi var cīnīties ar konkurences spiedienu, uh, un tur ir iespēja izmantot multizīmolus, pārobežu tirdzniecību, var izmantot lētākas, bet līdzvērtīgas kvalitātes rezerves daļas un uh, var pārdot arī preces uh, starpniekiem pāri robežām, un uh, nekādā citā veidā šajā uh, jaunajā režīmā mēs neredzam, ka būtu tādi pašnoteikumi. Tāpēc ir ļoti uh, slikti, ka šie uh, Eh, noteikumi tiek tagad it kā atmesti, lai nodrošinātu labāku regulējumu it kā. Neskatoties uz to, ko mums iepriekšējais runātājs teica, Magrevena kungs, eh, kungs teica, pārtikas sektorā lielveikalos, attiecībā uz lielveikaliem apvienotas karalists varas iestādes uh, ir centušās darboties eh, tādas brīvprātīgas sistēmas ietvaros, izstrādāja tādas brīvprātīgas eh, rīcības kodeksus, bet jo to var redzēt, ka tas nedarbojas tur, kur ir milzīgs šāds varas nelīdzsvars, un šobrīd lielveikalu ķēdēm tiek uzspiesta ombuds sistēma. Mēs saskatām spēcīgas paralēles starp sevi un šo sektoru, runāja tieši par šo varas nelīdzsvaru, un iemesls, kāpēc šie jautājumi nav tikai līgums slēgšanas jautājums starp pusēm, ir tāpēc, ka ražotāji var likt milzīgu spiedienu uz dīleriem ne tikai ar līguma noteikumiem, bet izmantojot arī citas, teiksim, bonus sistēmas un izmantojot arī draudus, pārtraukt sadarbību vai arī draudot, teiksim, atsaukt atļaujas, dot zināmas lietas, ko viņi līguma ietvaros dara. Iedomājieties dīleri, kurš, sas, kurš tuvojas pensijas vecumam un grib pārdot savu uzņēmumu. Ja cits dīleris uh, ja uz viņu tiek likt spiediens nepirkt šo uzņēmumu, tad, protams, ka dīleri izņēmumu var pārdot jebkuram, kuram preferences dod ražotājs, un investīcija reāli var tikt zaudēta, un tas nekādā veidā neveicinās turpmākas investīcijas, jaunas investīcijas šajā sektorā, un tas nedos iedvesmu tiem, kas grib uh, investēt šādos uzņēmumos, un tās ir ļoti sliktas ziņas uzņēm, uzņēm patērētājiem, kuri grib uzlabotus pakalpojumus un uh, Tāpēc, kā es teicu, ir nepieciešams aizsargāt uh, šos dīlerus. Rīcības kodeks varētu dot zinām ieguvumu, bet tajā ir jābūt divām lietām. Ir jābūt šai pārnešanas vai pārdošanas uh, tiesībām un jānodrošina pilnīga godīga caurskatāmība šādas tālākas nodošanas ietvaros, un tas balstītos ne tikai uz tādu brīvprātīgu kodeksu, un es nepiekrītu tam viedoklim, ka uh, šādas situācijas būtu risināmas tiesā. Tālāk, runājot par eh, konkurences spējas noteikumu izvērtēšanu, mēs ļoti pozitīvi vērtējam to, cik lielā mērā komisija un citas puses ir eh, darbojušās, lai mēs nonāktu pie pašreizējās situācijas. Uh, Komisijas eh, secinājumi tika panākti jau krietni pirms 2008. gada māja, diemžēl. Tātad visi jau tika pieņēmuši lēmumus balstoties uz uh, informāciju, kas tika savākti laikā no 2002. līdz 2006. gadam. Un, mūsuprāt, tas bija tādā ļoti nenobriedušā posmā, kad vēl, nebija notikusi adaptācija visā šajā tirgū un dīleru darbībā. 2007. gada informācija, ko mēs savācām ar anketas palīdzību, bija tikai iegūta divus gadus pēc pašreizējās regulas stāšanās, pilnīgi stāšanās spēkā, un tas ir pārāk ātri, lai pieņemtu attiecīgi šādus secinājumus un lēmumus. Un sekra Eiropas dīleru organizācija arī piekrītam. Šobrīd globāla ekonomika saskars ar bezprecedenta apstākļiem un uh, tiek doti stimuli uh, veco mašīnu nodošanai, jauno iepirkšanai. Gribētu dot jums zinām ciparus. Ir apmēram 4,3 jauna mašīna pircēji, kas, uh, procentu pircēji, kas darbosies šajā tirgu. Mums šķiet ļoti īpatnēji, ka pēc tam, ka šie cilvēki ir ieguldījuši jaunās automašīnās un kad viņu valdības ir atbalstījušos cilvēkus, lai tiktu it kā mākslīgi atdalīts šis pirkums un pēcpārdošanas tirgus, tad atbilstoši apvienotās karalists statistikai šie cilvēki pa 60% ir cilvēki, kuri vecāki par 60 gadiem, un lielākā daļa šās vecumgrupas cilvēku, viņiem nekad nav bijis jauns automobīls. Tāpat arī patērētāju lobbyis, kas izteiksies pēc manis, arī ir atzinis, ka šī ir īpaši uh, nepasargāta patērētāja grupu. Viņi liek lielas cerības uz uh, autorizētiem dīleriem, ka būs apkop un viss pārējais, un viņi cer, ka šī dīleru sistēma būs ļoti efektīva. Un uh, spiediens, ko ražotāji var likt uz šo pēcpārdošanas tirgu, izsakot, uh, uh piemēram, dīleru darbības pārtraukšanas uh, draudus un tā tālāk, tas viss apdraudēs to patērētāju iespējas, kuri eh, šobrīd iegūst no šādiem pirkšanas apstākļiem. Nākošajā slaidā es īpaši dziļi neiedziļināšos, bet līdz 2013. gadam šis tirgus ir jāpārskat atkal, pirms mēs pārāk atslābinam šī sektora noteikumus. Tad, kad mēs tā teikt noņemam eh, kāju no bremzes un mašīna ripo no kalna lejā, tad ir ļoti grūti šo procesu pagriezt uz otru pusi. Paldies! Uh, thank you very much. Paldies! Un visbeidzot eh, dosim vārdu Lorienai Kritai, kura eh, uzstāsies patērētāju vārdā, tā kā no patērētāja perspektīvas. Labdien, dāmas un kungi! Paldies par ielūgumu, eh, no, ko saņēmām uzstāties šeit patērētāju vārdā gribētu vispirms eh, stādīt priekšā FIA. Mēs pārstāvam 79 automobīļu klubus Eiropā, un eh, mēs eh, vēlamies nodrošināt patērētājiem piemērotus risinājumus. Uh, Mēs pavadām patērētājus visā šajā ceļā, mēs uh, palīdzam viņiem izvēlēties uh, automašīnas, mēs veicam uh, pārbaudas testus, mēs palīdzam cilvēkiem, kuriem ir saplīsus mašīna, ceļa malā, kur ir palikuši, un mēs arī veidojam dažādus pētījumus un palīdzam. Citos veidos mēs esam patērētāju organizācija, kas specializējas uh, mobilajos patērētājos. Tātad eh, mūs ir arī atzinuši šajā lomā, arī eh, regulas ietvaros mēs esam atzīti. Mēs strādājam kopā ar Eiropas komisiju, piedaloties augst līmeņa grupās, apļos galdos ar komisāru Krūsas kundzi. Un šobrīd mēs esam vienīgais eh, mobilo patērētāju pārstāvis. Uh, Turklāt mēs arī aktīvi e, iesaistamies e, sarunās arī ar citām pusēm, un mums ir liels prieks, ka varam šodien pārstāvēt patērētāju šajās debatēs ekonu komitejā. Pārēj, tagad pāriesim pie nākamā e, slaida. Patērētājiem automašīna ir otrais lielākais izdevuma postens pēc mājokļa. Un, uh, arī um, automašīnas uzturēšana maksā tikpat daudz, cik uh, maksā nopirkt automašīnu. Tātad tie ir lieli izdevumi, un tāpēc arī mašīnas pirkšana nav tas pats, kā nopirkt kādu citu preci, un tāpēc arī šie īpašie noteikumi. Šobrīd ir viens likumdošanas akts, kas uh, aptver gan primāro, gan pēcpārdošanas tirgu. Režīma maiņa uh, par, pagar, ar pagarinājumu līdz 2013. gadam. Uh, un arī jaunās vadlīnijas pēcpārdošanas tirgum var novest pie tā, ka būs negatīva ietekme uz patērētājiem. Mums ir bail, bažas, ka šajā gadījumā būs mazāka konkurence, mazāka izvēle un cenas pieaugs. Mēs eh, iedziļināsimies detaļās vēlāk. Es gribētu tikai vēl uzvēr, uzsvērt eh, vienu citu lietu. Vispārīgi runājot, eh, ir aizvien uh, vairāk uh, mobilitātes iespēju, piemēram, pērkot mašīnu, jums ir arī apkops iespējas, tātad ir sadalīts uh, šis te primārais un uh, sekundārais pretspārdošanas tirgus, un šis nodalījums aizvien vairāk saplūst. Nākamajā slaidā es runāšu par multizīmoliem, to atzīst gan komisija, gan cits iesaistītās puses, un tā ir viena no lietām, kas mainīsies jaunajā režīmā. Uh, Patērētājiem eh, lielā koncentrēšanās uz primāro tirgu nozīmē tas, ka viņiem būs jādodas tālāk, lai nopirktu tādu mašīnu, kā viņi vēlas. Viņiem būs grūtāk salīdzināt modeļus, kaut gan, protams, cenas zināmā līmenī var eh, salīdzināt, piemēram, caur internetu, bet eh, ja jūs vēlēsieties izmēģināt dažādas mašīnas, tad jums to būs grūtāk izdarīt, jo cilvēkiem būs jādodas tālāk. Tas ietekmēs arī jauninājumus un pārdošanu, kas varētu būt pozitīva ietekme. Mēs esam redzējuši, ka ir parādījušies jauni zīmoli, kā piemēram Kijā. Nu, tas ir tieši pateicoties multizīmolu noteikumiem šajā grupai datbrīvojuma regulā. Gribu atgriezties pie iepriekšējo runātāju teiktā, proti, ka situācija tiešām ir uzlabojusies kopš 2002. gada, un patērētāju um, vārdā var teikt, ka mēs uh, būtu ļoti satraukti redzēt, ka šī sistēma mainīsies, ja mēs redzam, ka šī sistēma, kas šobrīd pastāv, jau ir laba patērētājiem. Pēc pārdošanas tirgu ja um, būs mazāk pārdošanas punktu, uh, un tajos bieži vien var arī salabot automašīnu, un tas ietekmēs, protams, uh, garantijas patērētājiem. Um, Mūsuprāt, vajadzētu vairāk laika atvēlēt multizīmolu izvērtēšanai, un um, jaunie noteikumi varētu samazināt konkurenci un nākt par sliktu patērētājiem. No otras puses ir vēl viens uh, mums ļoti svarīgs jautājums, un tā ir garantija. Kā jūs redzat slaidā, tad ir uh, nu, dažādas garantijas izprat, ir uh, juridiskā garantija un paplašinātā garantija. Un um, šeit varētu būt problēmas ar konkurenci, jo daži ražotāji uh, cenšas uh, uh, noteikt šo paplašināto garantiju ar uh, nosacījumiem, piemēram, ka pie viņiem tikai var labot šies masīn, mašīnas. Un mēs uh, piedāvājam arī uh, glābšanas dienestu um, automašīnām uz ceļiem, tad um, līdz ar to šeit varētu rasties problēmas, tas samazinātu konkurenci, cilvēkiem būtu mazāk izvēle. Tagadējais risinājums, tad tagadējais komisijas priekšlikums ir eh, piedāvājums risināt vadlīnijā šo garantiju jautājumu bet tas neaptver visas problēmas, kas ir saistīts ar garantiju. Piemēram, ja dīlers piedāvā atsevišķu līgumu par uh, um, labošanas darbiem, un tur nav atspoguļots veikto darbu apjoms, un uh, kaut gan mēs piekrītam, ka šī regula um, neskars visus uh, ražotājs, tā ir kā siltumnīca, Un uh, tas parāda skaidri, kas ir atļauts un kas nav atļauts, un tāpēc mēs domājam, ka uh, jāiekļauj obligāti uh, nosacījumi attiecībā uz garantiju šajā regulā. Turklāt mēs domājam, ka jebkādi papildu pakalpojumi, kas tiek piedāvāti uh, patērētājiem uz nosacījumiem, uh, ka ir jābūt uh, eksklusīvām attiecībām ar uh, uh, izplatītāju, tad uh, Tur ir jānosaka noteikumi, lai nodrošinātu konkurenci pēc pārdošanas tirgu un lai nodrošinātu patērētājiem vislabāko izvēli, lai kāds patērētājs nebūtu piesaistīts kādam konkrētam tirgam vai ražotājam. Tiek teikts arī, ka um, patērētāji būs gatavi doties tālāk, lai uh, pirktu automašīnu, bet uh, cilvēki nedosies 100 km, lai nomainītu eļļu. Uh, Uh, tātad mums ir vajadzīgs vietējā līmenī pieejams konkurences vadīts tirgus. Un visbeidzot par tehniskās informācijas pieejamību. Pieeja tehniskai informācijai mums ir ļoti svarīga. Tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu konkurenci uh, pēcpārdošanas tirgū. Tur ir jābūt pilnai uh, remontdarbu un tehniskās apkopas informācijai. Un uh, kolēģi jau teica, ka uh, tādai pašai informācijai būtu e, jātiek piedāvātai gan dīleriem, gan pēcpārdošanas tirgum. Un šeit ir ļoti uh, praktisks jautājums e, tiem cilvēkiem, kas palīdz uh, um, cilvēkiem uz ceļa, kam ir saplīsus mašīna, viņiem arī ir vajadzīga šī informācija. Un um, mums ir uh, Tātad jādodas uh, uz uh, šo notikumu vietu, ir jāpalīdz cilvēkiem, varbūt, ka tā varētu būt informācija, kas ir pieejama internetā vai citos veidos, bet tas būtu jāatrisina, jo šim neatkarīgiem sektoram arī ir vajadzīga informācija. Varbūt, ka tā varētu atšķirties no autorizēto autoservisu sniegtās informācijas, bet tomēr tā ir jābūt. Runājot par pieeja tehniskajai informācijai, mēs teicām komisijai, ka tas būtu uh, jāatrisina, un tas ir jāiekļauj regulā. Tas tagad ir atrisināts vadlīnijās tomēr, kas būs saistošas komisijai, bet mēs siltumnīcas efekts ir jāpastiprina, um, ierād, norādot atsauc arī regulā uz to. Un uh, šī te tehniskās informācijas uh, de, definīcija mums ir bāžas uh, par to, ka tas netiek iekļauts uh, regulā, un mēs gribētu, ka tas tiek darīts. FIA kā patērētāju pārstāvji um, mēs vēlamies, lai patērētāji būtu aizsargāti pēc pārdošanas tirgū, un mēs uzskatām, ka vajadzētu izmantot laiku līdz 2013. gadam, lai pārvērtētu multizīmolu uh, nosacījums. Un būtu jāpievieno arī pilnvērtīga tehniskās informācijas eh, definīcija regulā. Un par pieeju tehniskā informācija arī jābūt nosacījumiem šeit, lai nodrošinātu, ka pēc pārdošanas tirgus varētu piedāvāt patērētājiem vislabākos risinājumus. Paldies! Right. Thank you very much. Paldies! Tagad mēs pāriesim pie jautājumu un uh, diskusijas daļas. Es uh, došu vārdu Malkolmam, viņam jau ir vairāk jautājumu, lai varētu uzsākt šo jautājumu diskusiju daļu. Ja ir vēl citi komitejas locekļi, tad lūdzu dodiet ziņu. Es redzu Silviju. Malkolm, jums pirmiem vārds. Uh, paldies, uh, Šaron, un pirmām kārtām gribētu pateikties jums un jūsu komitejai par to, ka esat norganizējuši šo darba semināru un esat devuši mums visiem iespēju veikt uh, šādu atvērtu debatu par šiem jautājumiem. Kā jūs teicāt jau iepriekš, no manas komitejas viedokļa raugoties, mūs īpaši ir satraukuši tie aspekti, kas tieši skar patērētājs, un mums ir uh, tiešas uh, intereses par tādām lietām kā tehniskā informācija, un uh, tāpēc es arī savus jautājumus gribētu vērst tieši uz šiem aspektiem. Un uh, patērētāji tiesību aizstāvēšana ir eh, ļoti interesanta. Mēs jau uzklausījām šai sakarībā vairākus kolēģus viņu priekšlasījumus. Tāpat mēs arī zinām, ka ir eh, daudzas patērētāju eh, asociācijas un arī Starptautiskā autofederācija, kas ir iesniegušas zināms jautājums arī komisijai tieši par šiem jautājumiem. Un tā es nonāku pie savu pirmā jautājumu vai konstatējumu, kas varbūt ir tādas vispārējākas dabas un ir vērsts uz komisiju un arī uz, tāpat arī tas varētu būt jautājums citiem runātājiem. Uh, Es un arī citi kolēģi, mēs bijām iesaistīti ļoti tādās dziļās un garās debatēs par eh, grupveidu atbrīvojumu, kas stājās spēkā 2002. gadā. Eh, šķiet, ka visi mēs konstatējam, ka tā bija ļoti radikāla izmaiņa. Un eh, no iesniegtiem datiem mēs esam redzējuši, ka visas puses uzskata, ka tas ir bijis tāds relatīvs veiksmīgs pasākums. Uh, Dīleri, manuprāt, norādījis ļoti svarīgu lietu, un tas ir komisijas analīze un stratēģija šķiet bija izstrādāta pirms ļoti būtiskām izmaiņām, kas notika tieši automoto tirgu pēdējo gadu laikā. Es gribēju runāt par to, kas tieši virza šo izmaiņu. Cik es zinu, patērētāji nav prasījuši nekādas izmaiņas, arī ražotāji nav prasījuši nekādas izmaiņas. Cik es zinu, nav nekādu funkcionālu ekonomisku disfunkciju uh, tirgū, kas prasītu šādas izmaiņas. Un tā tad mēs sakam, ka it kā sabiedrības interesēs šīs izmaiņas tiek veiktas. Un tas ir jautājums, ko es gribu uzdot komisijai, jo jūs nākat ar šo priekšlikumu, bet neesmu uh, Eh, sajūtas saskatījis, ko tieši iegūs patērētāji no šīm izmaiņām. Tātad tas ir mans pirmais komentārs un jautājums, jo es domāju, ka tīri politiski raugoties mums ir tiesības uh, saņemt apstiprinājumu, ka šeit tiešām ir runa par patiesām sabiedrības interesēm, pirms mēs virzamies uz priekšu. Tālāk par vispārējiem nosacījumiem. Atkal attiecībā uz patērētājiem. Komisijas prezentācijā es saklausīju interesantu punktu, un es par to gribētu uzdot vēl tādu kā papildus jautājumu par šiem uh, multizīmolu noteikumiem praksē. Komisija saka, ka uh, izmaksu ziņā dārgi tirzniecības standarti nāk par sliktu gan dīleriem, gan patērētājiem. Es nezinu, vai es pareizi esmu sapratis pamatojumu, kāpēc, kāpēc tas eh, nenāk par labu šīm minētajām grupām. Ja mēs aicinātu, teiksim, dīlers un patērētājs sniegt savu viedokli par to, kā darbojas šie multizīmolu standarti, un vai arī viņi uzskata, ka šis komisijas vērtējums ir pareizs un atbilstošs, jo tādā veidā, es domāju, mēs gūtu par to, kā mēs pareizāk varētu izmērtēt šo sabiedrības ieguvumu no visu priekšlikumu. Un tad es pārēju pie pēdējā savu um, konstatējumu priekšsēdētājs kundze. Uh, Un tas ir par tehnisko informāciju. Pirmkārt, gribu norādīt, ka e, pēc pārdošanas tirgū dažādas garantijas un šī tirgus stiprināšanas pasākumi ir ļoti e, pozitīvi vērtējami un tos ir atbalstīti mana komiteja. Bet gribu uzdot jautājumu par tehnisko informāciju, jo tas ir ārkārtīgi svarīgs faktors. Komisija ļoti pareizi norādīja, ka Uh, tagad ir tāda visaptveroša juridiska prasība un definīcijas par, par šo tehnisko informāciju, kas ir jānodod uh, visiem. Un uh, arī vides komiteja to aplūkoja, un mana komiteja aplūko šo jautājumu. Es gribētu, lai komisija komentētu sekojošo, vai komisija tiešām uzskata, ka vadlīniju izstrādāšana, un to komisija laikam ir izdarījusi, ja es nekļūdos, es neesmu redzējis nekādas citas papildus tiesiskās prasības. Tātad vai šo vadlīniju izstrādāšana būs pietiekama, lai nodrošinātu, ka tehniskās pieejamās informācijas līmenis automašīnām, kas nav ietverts 2009. gada regulā, Un šajās vadlīnijās ir rakstīts, un es tālāk citēju, ka 101. pāns, kur ir runa par konkurenci, Tātad, ka tas neatiec tikai uz patērētāju, lai sniegtu informāciju standartizētā formātā. Viena no problēmām, lai piekļūtu tehniskai informācijai, ir tāda, ka informāciju var nodot tādā datu formātā, kas praktiski nav izmantojama. Un tieši uh, par to tiek runāts uh, saistībā ar jaunajām automašīnām. Tātad šis aspekts jaunajā regulā nav ietverts. Vai jūs varētu paskaidrot, kā jūs nodrošināsiet to, lai tehniskā informācija tiktu nodrošināta tādā pašā, kā lai saka, sašap, saprašanas un atšifrēšanas līmenī, kā jau tas ir bijis līdz šim pašreizējiem tirgu esošiem transporta līdzekļiem. Paldies, Malkoms, Silvija. Varbūt jūs gribētu uzdot savus jautājumus, un pēc tam, ja kāds cits gribētu uzdot jautājumus, tad varbūt varētu pacelt roku. Ja nē, tad es sākšu dot uh, vārdu atbildē mūsu viesiem. Paldies priekšsēdātājiem. Man ir viens jautājums. Es piekrītu lielā mērā Malkolmam. Mēs nesaprotam, kāds ir iemesls šīm izmaiņām. Mums ir tāda sajūta, ka jūs apstiprinat, ka ir iemesli mainīt uh, tiesību aktus. Mēs, protams, saprotam, ja tādi nepieciešama būtu, bet man, manuprāt tā nav. Un otrkārt, vai ir nepieciešams kaut ko mainīt? Varbūt vajadzētu uh, veicināt kaut kādu jaunu veida uh, automobīļu ražošanu, lai panāktu tādu zaļāku šo nozaru, kā Barozo kungs norādījis ir. Varbūt jūs varētu mums dot kaut kādu skaidru pamatojumu un skaidrojumu, un tad būs mums vieglāk jums sekot un jūs atbalstīt. Right. Thank you very much. Um, I... Paldies! Eh, man šķiet, ka praktiski visiem nāksies atbildēt uz Mankolam uzdotiem jautājumiem un izteiktiem komentāriem. Varbūt, ka eh, mēs varētu dot vārdu paneļrunātājiem tādā pašā kārtībā. Es zinu, ka te vēl citi komisijas pārstāvi ir klāt, tā ka, ja jūs gribat kādam citam dot vārdu no komisijas, tad jūs, protams, to varat darīt. Uh, Vārds komisijas pārstāvim. Paldies priekšsēdētāji. Es izmantošu, jā, varbūt šo iespēju Runājot par tehnisko informāciju pēc uh, pārdošanas sektorā, kas bija Harburkunga pēdējais jautājums. Viņš jautāja, vai ar vadlīnijām pietiks, un atbilde ir tāda, ka noteikti nē, jo mēs paredzam nodrošināt uh, arī izpildus mehānismu. Kā jūs zinat, 2007. gadā mēs uh, iesūdzējām četrus lielus autoražotājus tiesā par tieši šiem informācijas sniegšanas jautājumiem. Uh, ņemot vērā, ka tajā laikā tā bija tāda ļoti smaga un sarežģīta prasība. Tātad mūsu nostāja ir tāda, ka konkurences ievērošanas nodrošināšana balstās uz konkrētiem gadījumiem, uz konkrētām lietām un nevis pārmērīgu regulāciju. Šis pats eh, jēdziens kā tiesisks risinājums uh, atrisināt visu, ka tas būtu panacēja, es tam īsti nevaru piekrist. Mūsuprāt, tā nav. Tātad ir nepieciešami obligātie uh, noteikumi. Mēs, uh, labi, mēs samazinām šo slieksni, šo regulācijas apjomu no 100% uz 30%, tātad uh, Eh, šī regulācijas ievērošana būs eh, vieglāka. Un jā, tas attieksies arī uz tehnisko informāciju pēc pārdošanas tirgu. Mēs eh, domājam, ka tas būs visu interesēs, lai ražotāji tiešām nodrošinātu atbilstību šim principam, obligātum principam. which was the last question as well as your first question. Tālāk par izmaiņām. Varbūt man kolēģi vēl varēs eh, sniegt kāds papildinājums, bet mēs esam pārliecināti, kā jau daudz no jums arī to konstatēja, ka pēc pārdošanas tirgu spēcīgāka ieviešana un ieviešanas nodrošināšana ir nepieciešama tieši patērētāju vārdā. Mēs visi zinām, ka tad, kad cilvēks vēlas eh, iegādāties jaunu mašīnu, tad ir ļoti liels piedāvājums. Uh, ir daudz dažādi reklāmas pasākumi, mēs iepērkam, nopērkam mašīnu, pēc pāris gadiem uh, dodamies, lai, teiksim, uh, nomainītu eļu uh, pie certificēta dīlera, un pēkšņi rēķins par to ir šaus ārkārtīgi augsts. Tā tad uh, tieši pēc pārdošanas tirgu jānodrošina patērētāja interešu labāku aizsardzību, un te mēs tieši ierosinām ļoti fundamentālu izmaiņu pēc pārdošanas tirgu. Tālāk runājot par primāro tirgu. Mūsu tirgus uh, pētījums, kur mēs sākam 2006. gadā, parāda, ka uh, dīleriem ir papildus izmaksas, uh, kuras principā tiek pārbīdīts no ražotājiem uz dīleriem. Un tas ir saistīts arī ar šo multizīmolu pārdošanas principu. Un tādā veidā atkal dīleri šīs izmaksas tālāk pārvīdīja pārcēlu uz patērētājiem. Mēs nevarētu teikt, ka auto ražotāji attiecībā uz jaunajām automašīnām būs tā teikt noteicošie. Mēs zinām, ka bija jau autoražotājiem grūtības jau pirms ekonomiskās krīzes, viņiem ir grūti tātad izveidot un ražot šos jaunos automobīļus, un tāpēc viņi interesēs būtu, lai būtu pēc iespējas efektīvāk dīleru uh, un izplatīšanas tīkli. Uh, no kura visekonomiski labākajā veidā iegūtu tieši patērētājs. Un tieši tāda ir mūsu nostāja. Mēs uzskatām, ka mēs šo primārā tirgus sistēmu padarīsim elastīgāku un dīleri un ražotāji kopā, kopīgi radīs efektīvāku veidu mašīnu tātad nodrošināšanu pārdošanai. Izplatītāji apmēram 30% uzliek uzcenojumu par šo savu izplatīšanas pārdošanas pasākumu, pakalpojumu. Tātad, kā es teicu, šī izmaksa 30% šīs cenas nav saistīta ar automašīnas daļām, ar tās ražošanas cenu, bet tieši ar šo dīleru darbību. Un, kā es teicu, tā tad izmaiņas būtu mūsu visu interesēs. Paldies. Okay, thank you. Um, if we... Paldies. Varbūt mēs tagad varētu pāriet pie tā, ko, kas sakāms tieši pašiem autoražotājiem. Vai jums bija kas mums? Jā, pavisam īsi. Nedomāju gluži, ka tas būtu manā ziņā teikt, kas ir sabiedrības interesēs. Šī priekšlikuma ietvaros tas vairāk ir komisijas sakāmais, bet domāju, ka no nozars viedokļa skatoties mūsu uzskats par šo jautājumu ir tāds, ka šodien auto nozarē Mums ir regulējums, šis eh, grupēda atbrīvojuma regulējums, kas ir daudz detalizētāks, daudz preskriptīvāks, tātad didaktiskāks un daudz arī ierobežojāks, restriktīvāks eh, nekā varbūt vispārējais regulējums, kas regulē šobrīd visus citus uh, sektors. Un atklāt sakot, mēs nesaprotam, kāpēc tas ir tā, jo, kā jau mēs teicām iepriekš, ja mēs analizējam automašīnu tī, tirgu, tad neredzam, ka te būtu kaut kādas īpašas konkurētspējas problēmas attiecībā uz transporta līdzekļu pārdošanu, tādas, kas nepastāvētu citos tirgus segmentos. Un tāpēc domāju, ka mums vajadzētu panākt tādu regulējumu automobīļu sektorā, kas pastāv citos sektoros. Ja mums nav specifisku problēmu konkurētspējas jomā, tad nesaprotu, kāpēc mēs nevarētu izmantot šādu vispārēju uh, regulējumu. Tāds ir mūsu uzskats par šo jautājumu. Problēmas par pašreizējo regulējumu, manuprāt, ir tāds, kā jau to teica Cizārkungs, ka tās rada papildus izmaksas sektoram, un tā droši vien arī ir zināmā mērā. Es nevaru runāt šeit par atsevišķiem uh, automobīļu ražotājiem, konkrētiem ražotājiem, bet jūs jau visi zināsiet, ka viņiem nav problēmas ar multizīmolu parādību kā tādu. Viņiem pilnīgi noteikti nav problēmas nerodas problēmas no tā, ka viņu markas automašīnas tiek pārdotas šai vienā salonā, un turpat blakus tiek pārdotas kādas citas markas automašīnas. Kas nepatīk automašīnu ražotājiem tomēr ir tas, ka da dažādas zīmo, dažādas automašīnu markas tiek pārdotas vienā salonā, jo viņi uzskata, ka tas eh, vājina šo identitāti, tas rada arī iespēju, ka pārdošanas aģents eh, patērētāji, kas atnāca pirkt viens markas automašīnu, pārvilinās viņu pie citas markas automašīnām, tāpēc, ka viņš saņems augstāku komisijas maksu maksu par šādas markas automašīnu pārdošanu un tam līdzīgi. Un tāpēc mēs esam pret šo multizīmolu būšanu, multimārku pasākumu. Bet, nu jā, zināmā mērā varbūt nepieciešams arī paaugstināt standartus dīleriem, kas strādā ar dažādām automašīnu markām, tā lai viņi konsekventāk ievērot visus šos noteikumus. Tātad pirmām kārtām eh, varbūt vajadzētu strādāt ar eh, dīleriem. Nu, nezinu, vai tā ir ideālā situācija. Un visbeidzot, remonta informācija. No juridiskā skatu punkta raugoties, nekādas īstas starpības nav. Vai mums šie noteikumi ir pa, ies, iestrādāt atbrīvojuma regulējumā, pamatnostādnēs vai jebkur citur starpības nav nekādas. Svarīgi ir tas, cik obligāti ir to īstenošana. Un pagātnē mēs redzējām, ka tajos gadījumos, kad komisija apzinās, ka pastāv problēmas ar remontu informācijas pieejamību, tad tādā gadījumā tās rīcības, rīcībā ir bijuši instrumenti 101. pantu ietvaros, ko likt lietā Un e, viņi varēja šo pantu piemēno, piemērot, lai kāds arī nebūtu juridiskais pamats, uz ko notiek atsauce. Līdz ar to nav nekādas starpības, kurā tiesību aktu formā šie noteikumi iestrādāt. Par standartizēto formātu runājot, domāju, ka attiecībā uz visiem jauniem transporta līdzekļiem jāizstrādā standarti, tas tie, tiek izstrādāts šobrīd standartizācijas grupas ietvaros. Un tikko šie standarti tiek izstrādāti, tie tiks arī piemērot visiem transporta līdzekļiem, gan Eiro 5, viņas ietvaros, gan citur. Problēma ar šo standartu pievērošanu tādā vispārīgā mērogā ir tāda, ka mēs uzskatām, ka nav iespējams mainīt informāciju, ko nodrošinam šobrīd, būsu pašu saviem remontu iestādēm, citiem remontu veicējiem, uh, piemēram, attiecībā uz automašīniem, kas tika saražotas, piemēram, pirms 10-15 gadiem. Tāds informācijas nemaz vairs, e, tā ir izstrādāta kaut kādā vienā formā, un to nevar mainīt, un nebūtu saprātīgi mainīt Eh, to tādā veidā, ka visām, vis, visai šāda veida informācijai jātiek atjaunātā saskaņā ar jauniem standartiem. Bet jā, tā informācija, kas, atti, eh, kas pieejama jau šobrīd remonta veicējiem, tā ir viena lieta. Mēs varam eh, nodrošināt tālāk informāciju konkrētu standartu ietvaros. Jā, tas gan ir iespējams. Paldies, turpina priekšsādātāji. Nu, varbūt tagad no mazumtirdzniecības kāds pārstāvs, jā. Ja? Hillary Saiks dīleru vārdā. Nu, gribēju šeit apstrīdēt skaitli, kas te tiek uzskatīts par pašsaprotam, bet manuprāt tas ir novecojis, un tas ir fakts, ka 30% no automašīnas maksas saistītas ar, di ar dīleru izplatīšanas maksām. Nu, šīs, domāju, skaitlis attiecas uz 99. gadu, kopš tā laika tas ir mainījies. Un dīleri uzskata, ka vajadzētu pār, pār, pārvērtēt noteikumus tirgu, jo dinamika ir mainījusies un vajadzētu pārliecināties, vai tas joprojām ir tā, tā tieši tā, jo mums šķiet, ka tā nav, kas attiecas uz daudzajām automašīnu markām. Es domāju, ka būtu pāragri izvērtēt tirgu šobrīd, ja iespējas eh, īstenot šo multizīmolu pieeju ir tikai pastāv vairākus gadus, un ievēr, izvērtējumu novērtēšanā netika ņemts vērā tas, eh, ko domāja dīleri šai gadījumā. Nesen no pagājušā gada novembra mums pieejama informācija, ņemot vērā Vācijas tirgu kā piemēru, bija tāda, ka 68% no Vācijas mazuma tirdzotājiem šobrīd nodarbojas ar multizīmolu pārdošanu, dažādu marku automašīnu pārdošanu, un tas ir viens no, iem, tas ir viens no iemesliem, kāpēc tie izdevās izdzīvot šajā ekonomiskajā šajā vidē, un tas nāk arī par labu patērētiem. Daudz kas no, no biro izmaksām, piemēram, datoru izmaksas, apmācību izmaksas, sēku, noma un tā tālāk, šīs visas izmaksas iespējams e, dalīt, un līdz ar to ir daudz lielāk ieņēmumi. Ja pārstāv vairākas e, markas, tad, un, tas, un automašīnas tiek izrādītas vienā salonā, uh, Tam nav nekāds īpaši liels atšķirības, vai šī mašīna ir pārielai vai aiz stikla sienas. Nu, zināmā mērā šī kopīgā izstāžu zāle nozīmē, ka dīlers ir labāk insulēts pret jebkāda veida uh, Eh, ekonomiskām grūtībām, jo tā, viņš spēja pārstāvēt visus šos markas vietējā tirgu līdz brīdim, kamēr uzlabojas ekonomiskie apstākļi. Es domāju, ka tas ir milzīgs pluss patērētājiem. Jaunie priekšlikumi neparedz šādu veidu jautājumu. Tas būs solis ne tik vien viens solis atpakaļ, un tas nozīmē, ka vajadzēs lūk uzcelt šīs eh, sienas ar dažādām automašīnu markām un nevarēs izmantot ar vienu un to pašu salonu, bet tas būs divi soļi atpakaļ, jo mums vienlaicīgi būs vajadzīgs arī vēl atsevišķa ēka, atsevišķa atsevišķas zīmes, atsevišķi uzraksti un atsevišķas juridiskās struktūras, kas vada. Un tad iedomājieties, kā palielināsies visas šīs izmaksas, kas būs nepieciešamas biznesa veidošanai. Un iedomājieties, kā tad tas norisināsies tālāk. Šīs izmaksas, protams, pēc tam nāksies sekt patērētājiem. Tālāk par to, vai multizīmolu izmantošana palielina izmaksas. Nu, zināmā mērā ražotājiem tas tā varētu būt. Jo, ja ražotājiem neizdodas eh, savus, savu automašīnu markotu kādā veidā izcelt, tad viņi varbūt var zaudēt uz šī fona, jā. Bet autoražotāji var, zināmā mērā, noteikt arī prasības dīleriem, piemēram, par investīcijām automašīnu izstādīšanā un tam līdzīgi. Nu, piemēram, ja runājam par jaunu ma automašīnu marku, kas parādās tirgū, tad varbūt viņi varētu būt pat mazliet mazāk uh, uztraukšies nekā jau esošo brendu pārstāvi. Nu, piemēram, uh, varēja jums pastāstīt, ka, piemēram, tādas automašīnas kā Hyundai sāka salīdzinoši ar zenā, zeniem standartiem korporatīvo zīmolu jomā, un pēc tam viņi palielina šīs izmaksas pieaugot tirgus daļai. Un tur, lūk, sāk strādāt jau tirgus spēki, kas attiecas uz ekonomisko lejkslību, manuprāt, ir interesanti, kas attiecas uz visām automašīnu markām, protams, tad tādā gadījumā. Uh, būtu labi pieļaut šādu multizīmolu multi, multi situāciju, jo patērētājs nedrīkst ciest no tā, ka pēkšņi daži no šīm automašīnu markām vienkārši pazūd, jo ir šī milzīgā konkurence starp dažādiem zīmoliem vai pat vienu zīmolu ietvaros. Un vēl viens punkts par šo noteikumu pārkāpšanu. Ja mēs skatāmies, ka jautājums ir par 2,5 līdz 3 miljonu eiro, kas nepieciešams, lai izveidotu pilnībā autorizētu remontu darbnīcu un dīleru darbnīcu, tad pirms tam Tas nozīmē, ka tā ir nauda, kas ir eh, eh, jāiztērē pirms vēl ņemam vērā jebkāda veida automašīnu flotas nodrošināt un darbinieku apmācīšanu. Un ja ir tā, ka autoražotāji izmanto multizīmolu koncepciju kā aizbildinājumu, lai lai runātu par izmaksām, tad jāsaka, tās ir dīleri izmaksas, tam pieaug izmaksas, un tāpēc e, šāda veida noteikuma pārkāpšana pilnīgi noteikti var, no, var e, izbeigt, ja tiek noteikti atsevišķi periodi, un vadlīnijās šāda veida noteikums sīkākus var iz, iz, apskatīt, bet izveidotu marku jautājumu gadījumā komisija jau bija izstrādājušos notikus, mēs joprojām uzskatām, ka patērētājiem ir jābūt izvēlē vienā un tajā pašā zālē, eh, tā lai nebūtu papildus, nezinu, kādi vēl izdevumi visiem dīleriem, tāpēc, ka ir palielināti šie standarti. Lielas paldies! Nākamā runātāja, nu, ja jūs vēl gribējāt kaut ko teikt, mēs pēc tam atgriezīsimies pie šī jautājuma multizīmolu un komisijas paziņojums. Protams, ir taisnība, ka marku attīstīšana var eh, radīt problēmu, ja tiek paredzēta dažādu marku izstādīšana vienā zālē, bet gribu jums atgādināt, ka tā nav vienīgā iespēja, ko paredz eh, šie noteikumi. Var dodrošināt dažādas izstāžu zāles, dažādās pilsētās, vienā valstī var pārobežas, notikt pārobežu sadarbība, ir virkni citu risinājumu. Un esmu pārsteigta, ka šo multizīmolu jautājumi jau ir noveduši pie patērētāja izmaksu pieaugšanas. Kaut gan tā ir tikko aizsākusies, un tāpēc esmu mazliet uh, eh, samūsus. Man šī, šis skaidrs nepārliecina. Atgriežoties pie tehniska rakstura informācijas, piekrītu, ka vadlīnijām jābūt saistošām no juridiskā viedokļa raugoties, un tās ir tikpat svarīgas kā šie grupēda atbrīvojuma regulējums. Un šis atbrīvojums varētu, varētu radīt maz, panākt to, ka nav tik daudz lietu tiesā, kas savukārt prasa gadus to izskatīšanai, un tas ir svarīgi, ņemot vairāk, ka reizēm šai pēcpārdošanas tirgu darbojas arī mazi uzņēmumi, un viņiem parasti var arī pat nebūt ies līdzekļo, par ko darboties tiesā, un nu tāpēc Es domāju, ka piedrošinot tie, spēcīgus obligāts tiesību aktus, mēs varētu mazināt izdevumus EVU, kas jau atrodas ļoti, grūtajā, uz, ļoti grūtā situācijā, un tas varētu būt tikai pozitīvi. Paldies, saka priekšādātā. Tālāk divi jautājumu uzdevumi, uzdevēji, un lūdzu, Jorgens, pirmais. Paldies, Jā, mēs tagad diezgan daudz dzirdējām par konkurenci, par izmaksu samazināšanu, un man interesētu, vai ir kaut kādas aplēses par to, kā šīs paredzamās izmaiņas ietekmēs nodarbinātību, jo gan ražošanas, gan tirzniecības sektorā strādā cilvēki, kas pelna naudu, un eh, vairāk konkurences izmaksu pazemināšana, no kur, kaut kurienes tam ir jānāk, kā tas ietekmēs nodarbinātību un darba apstākļus. Un otrais un trešais īsais papildi jautājums. Varbūt, ka varētu kaut ko pateikt, kā tas ietekmēs produktu kvalitāti, jo mēs jau visu laiku dzirdam, un es arī savācu nedaudz informācijas pirms šī semināra, uh, ka jā, otrs variants, kā mazināt izmaksas, varētu būt uh, tāds, ka tiek izmantoti e, produkti, kas nav tik augstas kvalitātes kā oriģināli produkti, un tas var uh, ietekmēt arī drošību. Tas man interesētu, kā jūs vērtējat šo te ietekmi uz kvalitāti un drošību. Paldies. Pavanš. Parvanšu Berez tālāk. Paldies. Tas ir jautājums vairāk komisijas pārstāvjiem. Un tas, zināmā mērā, atsauksies uz iepriekšējā kolēģi teikto. Mēs runājam šeit par tiesību aktu jomu un ir svarīgi, protams, šos tiesību aktus integrēt kopējā, vispārējā pieejā, komisijas kopējā stratēģijā. Un šobrīd, kad pētām situāciju, redzam, ka ir viena dimensija, kas mūs īpaši interesē, un tas ir šāda. Pirmām kārtām e, izplatīšanas jomā mums jārunā par autoražošanas sektoru veselīgumu kā tādu. Un Eiropas Savienībā mēs eh, redzējām, ka problēmas jau pastāvēja pirms krīzes. Un tad kāds tad būs šī tiesība akta potenciālais iespējas uz sektoru? Vai tas ļaus Eiropas Savienībai iegūt tādu autoražošanas sektoru, kas ir pastāvēt spējīgs un efektīvs. Otrs, otrs jautājums aspekts, kas varētu, kas varētu, ko varētu kritizēt, ir nodarbinātības jautājums. Uh, katrs no ekspertri, ekspertiem, kas šeit runāja, pieminēja to, eh, cik ļoti svarīgi ir patī, patērētāju loma. Bet tajā brīdī, kad runājam par automašīnām, tad pirmais, par ko uztraucamies, ir eh, nodarbinātība. Jo šīs automašīnas tiek, protams, pārdotas tieši Eiropas Savienības teritorijā. Un jautājums ir, ir tāds, protams, ka ietekmes novērtējums ir obligāts, bet vai šis ietekmes noteikums, mm, izvērtējums tika eh, vē, veikts jau Lisabonas līdze, eh, līguma ietvaros kontekstā? Un kāds tad ir šis sociālais ietekmes, sociāla ietekme šiem tiesību aktiem? Uh, Nu, nesakiet to, ka cilvēki tagad tikai pirks lētākas mašīnas. Sociālais, eh, sociālā joma ir saistīta arī ar darba vietām, ar darba vietu zudumu, ar to, kā šīs darba vietas tiks izplatīts visā, sadalīts pa visu reģionu un tam līdzīgi. Un vēl viens jautājums, uz kas tika jau uzdots, bet uz ko jūs vēl tomēr nesniedzāt atbildi, ir šāds skatos uz to, kāds ir komisijas galvenais domu gainis šobrīd, un esmu nobežījusies par ilgspējīgu attīstību šajā saistībā. Nu, mazāk automašīnu, vairāk publiska sabiedriskā transporta, nu, līdz ar to automašīnas varbūt būs pat mazāk vajadzīgas. Un kādas tad ir šī tiesība akta uh, ietekmes zonas un kā tas dod savu ieguldījumu ilgspējīgai attīstībai? Vēl divi pieteikušies jautājumu uzdošanai. Un vispirms Esējāls kundze. Paldies priekšsādātāji. Mans jautājums vē, ko, ir, ko, tiek jautāts komisijai, bet arī gan citiem paneļrunātājiem. Kā šīs pārmaiņas ietekmēs valsti, kur ir neliels izplatītājs skaits, augsti automašīnu nodokļi, augstas benzīna cenas? un ļoti neblīvi apdzīvot teritoriju, kā šīs izmaiņas ietekmēs patērētājs, kā tās ietekmēs izplatītājs. Valsts, par ko es runāju, šobrīd ir Somija. Tā ir mana valsts. Mēs uzskatām, ka ja dīleriem nebūs ļauts pārdot dažādu marku automašīnas vienlaicīgi, tad patērētāji nevarēs arī atbilstīgi salīdzināt šīs automašīnu markas. Jo, ja mēs šo monta zīmolu jautājumu padarīsim par sarežģītu, tad cilvēkiem būs eh, simtiem kilometru jābrauc, lai apskatītu citu marku automašīnas, un tas nav, tas nav godīgi. Andrēs Švāps, jā, paldies priekšsēdētāji. Es gribētu uh, Uh, pievienoties tam, ko tikko es aizskundz teica. Šeit nav tik daudz runa par uh, to, ka jāveicina vidē draudzīga automašīnu ražošana vai jāveic kaut kāda sociāla politiska pasākuma. Šeit ir runa par godīgu uh, sadalījumu starp uh, automašīnu ražotājiem un viņu iespējām noteikt, kā tiek izplatīts viņa automašīnas. Protams, ka tur ir runa arī par darba vietām. Un no otras puses ir runa par uh, jautājumu, kāda pozīcija ir oficiālajiem izplatītājiem attiecībā pret ražotājiem. Un tur arī runa par darba vietām. Un šeit man uh, godīgi ir jāsaka, un Malkoms Harbors jau to pirmīt minēja, šeit es kā patērētājs, eh, bet arī kā uh, runājot par eh, līdzsvaru starp ražotājiem un izplatītājiem, mani vēl nepārliecināja, ka šāds līdzsvars, kāds tika atrasts 2002. gadā, šajā regulā būtu bijis tik slikts. Proti tas, ko komisija šodien piedāvā, manuprāt, nemaz nav daudz labāks, tieši pretēji. Un līdz šim neesmu vēl izpratis īsti, kāda tad ir tie argumenti, kāpēc ir vajadzīgs šis jaunais uh, regulējums. Tāpēc jautājums Grēvenkungam, vai viņš uzskata, ka līdzsvars tiks saglabāts vai uh, uz 2011. gadu ražotāji ir sagatavojuši atteikumu vēstules saviem izplatītājiem. Un tātad runa ir par šo te uh, E, līdzsvaru e, starp e, izplatītājiem un ražotājiem, jo izplatītāji taču ir zināmā mērā atkarīgi no ražotājiem, bet šeit ir runa par to, ka jānodrošina šāds līdzsvars nākotnē. Paldies! <coughs> Paldies! Jā, šķiet visi nu pat ir pamodušies un grib uzdot jautājumus. Sančes Prozēdo un pēc tam Rašid Datī. Antonija, jums pirmam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Līdz šim regulējums ir darbojies diezgan atbilstīgi. Es nesaprotu īsti šo nodalījumu starp primāro un sekundāro tirgu. Ja runājam par automašīnām, tad vislabāk pieturēties pie vispārīgiem noteikumiem, kas pastāv primārajā sektorā, un tad tiek nodrošināta atbilstīga konkurence. Man interesē šo jautājumu ekonomiskā puse, tādā dziļākā mērogā attiecības starp ražotājiem un dīleriem. Un domāju, ka mums jāatcerās arī par patērētājiem, kā, kāda ietekme šiem pārmaiņām būs uz patērētāju cenām kas notiks ar pēcpārdošanas apkalpošanu, kas notiks ar izvēles iespējām. Un visi šie faktori ir svarīgi tieši patērētājiem. Domāju, tajā brīdī, kad runājam par jauno juridisko standartu piemērošanu, tad tas var būt saistīts arī ar tehnoloģiskām izmaiņām, būtiskām tehnoloģiskām izmaiņām. Tiks izvedot jauna atklāta tīkli, bet kā tad padarīt šo jauno sistēmu atbilstīgu tehnoloģisko pārmaiņu, gaidāmajām tehnoloģiskajām pārmaiņām? Rašid Datī. Izteikšos pavisam īsi. Es jau novembrā runājām pagājušajā gadā par šiem jautājumiem. Un toreiz komisijai vaicājām, prasījām, lai tā definē šo ietekmi, lai dara to precīzāk, daudz precīzāk nekā tas notika šai pirmajā sanāksmē. Nu, diemžēl mums šodien pie šī jautājuma ir jāpara, jāpā, jāatgriežas. Uh, uz, uz ko tiks radīta ietekme, kādas ietekmes patērētājs ir tīpaši šajā krīzes situācijā. E, ņemot vērā, ka šis sektors e, tik ciet, diezgan būtiski ciet krīzē, tika izveidota dažāda veida atbalsta pasākumi. Un e, kā tad tas viss ietekmē šīs cenas? Protams, ir vajadzīga šī jauna uzticēšanās auto ražošanas sektoram, bet tiek runāts lūk arī par elektriskām automašīnām un tā tālāk. Un jautājums ir faktiski tieši tas pats, ko mēs jau pirms pāris mēnešiem komisiju uzdevām. Viņai vajadzētu precīzāk ap, aprakstīt šo ietekmu, kas būs uz, uh, uz sabiedrību, jo mēs jau runājam ne tikai uh, par ietekmi uz cenām, nē, mēs runājam par nodarbinātību un tā tālāk un tā joprojām. Un es uzskatu, ka pašais dot atbildi vēl nebija gana precīzi, un tāpēc gribētu cerēt uz precīzāku atbildi. Vēl kāds vēlas izteikties? Priekšā saka, nē, šķiet, ka vairāk neviens nevēlas izteikties. Es neredzu nevienu mājā manā virzienā. Nu, varbūt atkal dosim vārdu visiem panelistiem pēc kārtas. Lielākā daļa no jautājumiem tika uzdot komisijai. Un te nu mēs redzam, ka mums varbūt ir vajadzī, bija vajadzīgs vienkārši vairāk laika, lai apspriet šos jautājumus pirms izriet eh, termiņš pārmaiņu pieņemšanai. Nu, tā tad atgriezīsimies vispirms pie komisijas un dos, došu komisijas pārstāvim vārdu. Apmēram 20 minūtes kopā palikušas, nu, tā tad 5 minūtes katram runātājam nevairāk. Paldies, priekšsādātāji! Jā, nu dien ir arī ļoti daudz citu ieinteresēto pušu, kas šobrīd nav klāt un kas labprāt droši vien būtu izteikuši savu viedokli. Šis ir ļoti sarežģīts dokuments, kā jau to apspriedām pagājušā oktobra gribēju pieminēt, ka esmu atnesis līdz šeit dokuments. Jūs redzat, visu šī kaudze, tie visi ir ietekmes novērtēšanas dokumenti, ir arī vēl virkne cita dokumenti, viens no tiem, ja pats šis ietekmes novērtējums, kurā tika iz, izskatīt vairāki varianti, tur tika runāts arī par ietekmu uz darba vietām, gan ražošanas sektorā, gan piesaistīstajos sektoros, gan dīleru sektorā. Uh, Tika likts uzsvarts arī uz maziem vidējiem uzņēmumiem, gan ražotāju, gan izplatīšanas tīklos. Un, ja jūs vēlaties, es varu eh, pat lūgt, lai man kolēģi vērš jūs uzmanību uz konkrētiem eh, paragrāfiem šai pētījumā. Tas šis pētījums tika jums nodots, tika padarīts mums pieejams jau pagājušajā gadā. Gribu jums apliecināt, ka nu dien visi šie apsvērumi, visi šie dokumenti tika ņemti vērā tajā brīdī, kad izstrādājam priekšlikumu, un mēs esam pārliecināti, ka, lai panāktu ilgspējīgu, dzīvotspējīgu autobūvis nozari Eiropā, un tas, protams, ir ļoti būtisks faktors, ir nepieciešams izveidot ļoti konkrētspējīgu tirgu visos līmeņos. Tas attiec gan uz rezervas daļām, gan automašīnām pašām, gan arī konkurences starp dīleriem gan konkurences zīmolu iekšienē, tātad dīleriem, kas pārdod tādas pašu marku automašīnas, gan arī starp dīleriem, kas pārdod dažādu marku automašīnas. Darbu, darba vietu drošība tādā ilgtermiņā var tikt nodrošina tikai tad, ja šī autobūvas noža, auto nozara ir konkurētspējīga. Un mums ir jārod elastīgi izplatīšanas elementi, un tieši tāpēc arī esam izstrādājuši šos noteikumus. Uzskatām, ka dīleri un ražotāji faktiski sēž vienā laivā. Viņi nav nekādas pret karojošās puses, viņiem, protams, ir dažādi veidi nesaskaņas par regulējošiem režīmiem un tālīdzīgi, bet viņi ir viens no otra atkarīgi. Vienalga, vai tas atrodas Somijā, kur varbūt gandrīz ne, obligāti ir šī eh, multizīmola pieeja, jo viens dīlers nevar pārdot tikai viens marks automašīnu šādā mazap, mazapdzīvotā teritorijā. Eh, un šāda veida, šāda veida dažādu marku pārdošanas eh, salons var izveidot, pat, pat ja tas ir paredzēts citādi regulējoši. Arī Vācijā ir ļoti daudz uh, šāda veida dīleri, piemēram, Mercedes arvien vairāk sāk pārdot automašīnu caur vertikāli integrētām struktūrām un netik daudz eh, dīleru uh, tīklos, jo viņi nevēlējās, lai identitāte tiktu kaut kādā veidā vājināta viņa automašīnā. Tāpēc tirgus ir, nu, tāpēc var teikt, ka tirgus ir gatavs pielāgoties, arī šie izplatīšanas ceļi e, pielāgojas, un šim līdzsvaram jānāk sadarbības rezultātā starp ražotājiem un dīleriem, un neapstrīdam ir tas, ka Eiropas autoražotāja nozara sastopas šobrīd ar ļoti daudz problēmām. Uh, ir milzīgs spiediens uh, uz to, ka jāražo vidē draudzīgākas automašīnas, ir jātērē līdzekļu pētniecībai un izstrādē, ir pārprodukcija, peļņas marža ir ļoti maza, un šādos apstākļos, lai saglabātu darba vietas un lai vienmēr nebūtu jāvēršas pēc palīdzības no valdības puses, ir jārod pēc iespējas konkrēt spējīgāks veids, kā ražot un pārdot automašīnas. Un tāpēc primārajā tirgū uh, kopumā esam paredzējuši ieviest elastīgāku pieeju. Par pēcpārdošanas sektoru runājot, mums jādomā par neatkarīgiem remontu veicējiem, Viņi nodrošina 50% apmēram šajā remontu tirgu. Tas ir ļoti, tad mēs runājam par ļoti daudz MVU, ir ļoti daudz darba vietu šajos uzņēmumos, un viņi ir sastapušies ar problēmām, kuras arī mēs atzīstam, veidojot striktāku pieeju pēc pārdošanas tirgumu, tieši tā, kā mēs jau to runājam attiecībā uz rezervdaļām un tam līdzīgi. Tas tāpēc, ka uzskatām, ka tas ir patērētāja interesēs. Gan patērētāja interesēs, gan arī mazo vidējo uzņēmumu interesēs. Uh, Nu, ceru, ka līdz ar to es atbildēšu uz lielāko daļu jūsu jautājumu. Nu, varbūt te varu vērsties pie saviem kolēģiem, varbūt viņi vēl man var palīdzēt tātad par šiem e, multizīmolu jautājumiem, nu, pavisam īsi varbūt. Nu, man burtiski desmit sekundes palikuši tikai, nu, tikai gribēju teikt, ka viena ideja, kas vēl netika izvirzīta šobrīd pašreizējā režīma ietvaros par automašīnu markām runājot, nav paredzētas tiesības Eh, dīleriem nodrošināt multizīmolu jautājumu. Viņi tikai var izpatīt, eh, izsniegt pieprasījumu komisijai un tad katrā konkrētā gadījumā izskatīt eh, šādu piedāvājumu. Tas viss notiek vien tīk lietvaros izmaiņas, ko mēs šobrīd grasamies ieviest ar jauno sistēmu, ir tāda, mēs mainam šo sistēmu, kas radīja papildus izmaksas, jo a priori jau tika paredzēts, ka ir vienas, vienas markas automašīnas un papildus. E, bija mums šeit Spāņu asociācija, kas kvantificēja datus un teica, ka šādā veidā palielinās par 20% e, salonu izmaksas Bet tad tiek piemērot šī bloka atbrīv, šis grupa, grupveida atbrīvojums, un tad tiek jau, tiek attiecīgi mazinās akli izmaksas. Bet šādā veidā mēs atsakamies no grupveida atbrīvojuma, nodrošinam tādu sistēmu, kas nāk par labu patērētājiem. Runājot par nodarbinātību esam izsvēruši šīs iespējas vienu pret otru un ceršies darīt to ļoti uzmanīgu. Šo četru scenāriju ietekme visos gadījumos bijis vienāda. Kāpēc vienāda? Tāpēc, ka visos gadījumos, visos scenārijos e, netik ņemta iespēja vērā virzieties prom no šīs pamatsistēmas, par ko visi ir viensprāts, respektīvi kvantitatīva, selektīva izplatīšana. Dīleri vēlas šādu veidu izplatīšanu Autoražotāji vēlas šāda veida kvantitatīvu selektīvu izplatīšanu. Protams, šim sistēmām ir gan par, gan pret. Dīleri ir aizsargāti un konkurence ir pasargāta no citiem dīleriem un tāpēc, tāpēc ir šī kvantitatīvā sistēma, ir ļoti ierobežots dīleru skaits. Ražotāji savukārt uzskata, ka šī, šajā sistēmā viņus interesē tas, ka viņi var kontrolēt sistēmas apmērus tīkla pastāvēšanas laikā, un tas viņiem dod iespēju mainīt skaitļus jebkurā laikā. Nu, tā tas pagātnē vismaz bija, un tā tas ir arī šobrīd ar pašreizējo grupē atbrīvojumu sistēmu, un tā tas notiks arī tajā brīdī, kad eh, šis pašreizējais priekšlikums izbeigs darbību. Paldies! Uh, Yes, speaker, very... Jā, labi, izteikšos pavisam īsti. Ļoti daudz jautājumu, saka Grēvenkungs par elektriskiem automobīļiem, nodarbinātību. Un varbūt taisnība, ka visas atbildes nevaram rast ietekmes novērtējumā bet tas tāpēc, ka tie, šie jautājumi ārkārtīgi sarežģīti, grūti izvērtēt, kāda tieši būs ietekme šagadījumā, var dot jums tikai man personīgo viedokli. Un tas ir tāds, ka regulējums, lai kādu mēs arī to neveidojam, nekādā veidā neietekmēs automašīnu ražošanu vai elektrisko automobīļu attīstību vai, piemēram, ilgspējīgu mobilitātu un tam līdzīgi. Tāpēc, ka tas nav šī tiesību akta mērķis. Ja ražotāji vēlas ražot uh, elektriskos automobīļus, tad dīleri tos arī pārdos, un grupveida atbrīvojums nekādā veidā to nemainīs. Tam nav nekāds būtisks ieteikums uz vidē draudzīgu automašīnu ražošanu. Tātad šī uh, ietekme būs ļoti ierobežota individuālā ziņā. Make uh, a lot of money for the moment. Uh... Tātad ietekmes nodarbinātajiem arī nebūs liela. Mēs esam sektorā, kas uh, nerada milzīgu peļņu. Arī pirms uh, krīzes bija ļoti maz dīleri, kuri guva lielu peļņu. Tā tad ir jādara kaut kas un jādara kaut kas kopā. Bet, uh, ja zināmi dīleri, tā teikt, izstātos no darbības turpmāko gadu laikā, tad tas nebūs saistīts ar šo grupu veidu atbrīvojumu, bet drīzāk tāpēc, ka viņi nevarēs pārdot pietiekam daudz automobiļu, jo trūkst pieprasījumu. Un tas būtu reālais iemesls iespējamiem darba vietu zaudējumiem. Kāpēc mēs uzskatām, šis joprojām tomēr ir labs priekšlikums? Tas ir tāpēc, ka, kā jau es teicu agrāk, tās likvidē dažus ierož, ierobežojumus, kas pastāv pašreizējā regulā. Uh, salīdzinot ar vispārējo ierobežojumu regulu. Ja automobiļu ražotājiem būtu lielāka teikšana par to, kas notiek dīleru tīklā, tad mēs domājam, ka tas noteikti palīdzētu, jo Dīlertīkls, tāpat kā vispārējais sektors, ir zem milzīga spiediena. Un kopā ar ražotājiem un dīleriem mums ir jārod risinājums, un es nedomāju, ka tā būtu laba doma. Šo risinājumu rašanu atrast pašu individuālu dīleru ziņā. Viņi varbūt radīs risinājums, kas ir noderīgi viņiem konkrēti, bet kas nebūs uh, noderīgi visam tīklam kopumā, un tāpēc mums jānodrošina, lai tie ražotāji un dīleri, kas mums ir, lai tie būtu visur un kalpotu patērētāju interesēs. Mēs eh, negatavojam darbību pārtraukšanas vēstules visiem dīleriem. Mums ir pietiekami daudz dīleri, kuriem pārdot savus pro produktus, un uh, mums ir intereses visā pasaulē, lai mums būtu labi izveidoti, stabili un uh, eh, peļnesīgi dīleri. Šeit nav nekādu nesaprašanos par to. Pavisam īsi pēdējais punkts - ietekme uz tādu valsti kā Somija. Uh, multizīmola ziņā, kā jau iepriekš teicu, Somijā Jau pirms šīs grupēta atbrīvojuma regulas bija daudz multizīmolu dīleru. Tas notika jau pirms daudzām un dažādām regulām. Ņemot vērā mūsu valsts raksturīgās iezīmes, tātad multizīmola darbība ir pastāvējusi un šī multizīmola sistēma pārstāvēs arī turpmāk, jo atsevišķi ražotāji, izgatavotāji nevar atļauties vienkārši uzturēt savu ekskluzīvu uh, izplatīšanas tīklu tādā valstī kā Somija, un tas attiecas uz visu Skandināviju kopumā. Paldies! You, uh... Paldies! Un uh, tagad tieši auto industrijas pārstāvi, uh, remontdarba veicēji. Paldies, priekšsādātājs kundze. Pavisam īsts vērtējums. Tas ir ražotāju un uh, patērētāju interesēs, lai būtu uh, veselīgi uh, šie dīleri un izplatīšanas tīkli, jo tieši to uh, pelna šo produktu kvalitāti. Tas ir visu šo pušu interesēs, lai dīleri tīkls gūtu atbilstošu peļņu savām investīcijām, lai varētu nodarbināt pietiekam daudz cilvēkus, kas attiecīgi varētu sniegt atbilstošu pakalpojumu patērētājiem. Mēs ierosinam sekojošo. Pašreizējās regulas priekšlikums, mūsuprāt, graus šo ļoti delikāto līdzsvaru, kas ir panākts attiecībās starp šīm dažādajām pusēm, un šajā priekšlikumā netiek ņemtas vērā milzīgās subsīdijas, kādas ir pēcpārdošanas tirgu un uh, primārajā pārdošanas tirgu. jo šobrīd eh, šis peļņas procents ir ļoti ierobežots. Atgriežoties pie ražotājiem, ražotājiem primārajā tirgū, attiecībā uz to, kā viņi nosaka, cik liela tirzniecības eh, tīkla ir nepieciešama, tad šajā ziņā mēs riskējam ar to, ka daži operatori izstāsies no biznesa darbības un paliks tādi kā caurumi šajā tīklā. Un tātad vai nu primārais vai sekundārais tirgus aizpildīs šos caurumus, attiecīgi izjot no spēka pozīcijām. Un, zināmā mērā, tīkli varēs būs tad kā iekšēji sagruvuši, un jauni spēlētāji iespējams eh, nebūs spējīgi izturēt eh, šo jau izveidoto konkurenci. Un arī tie, kas eh, gribētu būt jauni ienācēji tirgū, teiksim, no valstīm, kas ir ārpus Eiropas Savienības, vai arī tie, kas, teiksim, izstrādā elektroautomobīļus vai uh, citus ekonomiskus automobīļus, viņiem būs grūti uh, tātad iestāties, ielausties šajā tirgū, ja viņiem nebūs tā teikt ražotāja svētības. Um, <clears throat> Paldies! Un tagad uh, automoto industrijas pārstāvju vārds. Paldies! Um, mēs uh, esam kopīgajā tirgu, un es domāju, ka um, mūsu patērētājiem būtu jādod vienlīdzīgas iespējas uh, iegādāties jebkuru zīmola automašīnu. Kā jau es savā uh, prezentācijā runāju, šī regula dod mazāku izvēli. Un tas nozīmē, ka cenas ies uz augšu, tas nozīmē, ka mēs nedrīkstam paļauties tikai uz brīvprātīgiem nolīgumiem, pēcpārdošanas tirgu ir zināmas grūtības, visi par to ir viensprātis. Gribu piebilst tikai tiem, kas ir uh, uztraukušies par nodarbinātību, par darba vietām. Uh, pēcpārdošanas tirgus tieši rāda darba vietas uh, vietējā līmenī, kas neatradīsies kaut kur citas. Šīs darba vietas būs jūs konkrētajās valstīs, konkrētos reģionos, uz vietām. Uh, Tāpat gribētu aicināt visus ņemt vērā visu šo automoto industrijas ķēdi, jo mēs zinām, jā, ka ražotāji saskars ar lielām grūtībām, bet gribu atgādināt, ka pastāv visa šī ķēde kopumā, un pēc pārdošanas tirguma ir ļoti būtīga loma ne tikai patērētājiem, bet arī nodarbinātības ziņā. Secinājumā gribētu teikt, Startautiskā autofederācija pastāv uz patērētāju tiesībām nodrošināt drošu, tīru mobilitāti ir nepieciešami tāpēc konkrēti noteikumi primārajā tirgu, un uh, mēs tāpēc pozitīvi vērtējam to, ka ar 1. jūniju šogad stāsies spēkā noteikumi arī pēcpārdošanas tirgu. Un atbildot vispārīgāk jautājumu, kāpēc nepieciešams pārskatīt šo regulu tagad, jo, manuprāt, laiks ir pienācis šo regulu mainīt. Automašīnas arvien vairāk tiek datorizētas, kļūt izsmalcinātākas, Un, uh, mūsuprāt, regula nav vairāk spējīga aptvert visus tos aspektus, kas ir ārkārtīgi svarīgi patērētājiem. Tāpēc gribētu teikt, ka mums būtu svarīgi, lai būtu pilnīga definīcija, ko nozīmē tehniskā informācija, tāpat arī attiecībā uz garantija ierobežojumiem un tāpat jānodrošina iespēja saglabāt šo multizīmolu sistēmu. Paldies! Okay. Um, Thank you very much. Paldies runātājiem. Malkoms atkal ir lūdzis vārdu. Un es gribētu viņam arī dot vārdu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Pirmkārtām, kā jau jūs teicāt, no šīs diskusijas izriet ļoti daudz uh, svarīgi punkti, bet mūsu laiks ir ierobežots. Jūs teicāt, ka jūs komiteja strādā pie rezolūcijas, un uh, katrā ziņā man arī būtu dažas idejas, kurās es varētu dalīties. Es gribētu atgriezties pie šīs uh, diskusijas vispārējā virziena un pie sabiedrības interesēm šajā izmaiņu priekšlikumā. Es domāju, ka kolēģi ļoti pareizi var aplūkojuši šos jautājumus, bet viena lieta, manuprāt, ir ļoti svarīga šai kontekstā. Komisija norādīja, ka, un tāpat arī ražotāji, ka viņi vēlas lielāku elastību izplatīšanas organizēšanā, jo to varētu uzskatīt, ka tas atbilst ekonomikas eh, vispārējām interesēm, un te mēs atkal atgriežamies pie konkurētspējas. No otras puses, dīlēri teica, ka mēs gribētu arī lielāku elastību, un eh, šī eh, ražotāja elastība šobrīd tikai tiks stiprināta, bet nepieciešama elastība dīleriem organizēt savu darbību. Tas bija tas punkts, kas tieši bija aplūkots 2002. gada sākotnējā priekšlikumā, un esmu pārliecināts, ka komisija savos ietekmes izvērtējumos ir skaidri norādījusi un pamatojusi, ka šīs elastības līdzsvarošana pilnīgi noteikti dos īpatsvaru patērētāju interešu aizsardzībai. Šis apgalvojums liekas tas diezgan spēcīgs. Otram kārtām komisija arī norādīja, ka uh, šīs regulas ievērošana ir ārkārtīgi būtiska saistībā ar priekšlikumu. Bet, ja ievērošana vai ievērošanas, ievērošanas nodrošināšana ir problēma, tad es nezinu, vai uh, izmaiņas kaut ko būtiski atkal mainīs šajā sistēmā. Ja komisija, manuprāt, ir labāk īstenot, nodrošināt šīs regulas ievērošanu, tad būtu daudz labāk un jā, un nevajadzētu. Tātad, ja šī ievērošana uh, ir problēma, tad, kā es teicu, es nezinu, vai izmaiņas kaut ko reāli mainīs. Es jau vairāk kā gadu esmu līdzdarbojies šajās diskusijās un visu laiku esmu minējis šo jautājumu, vai izmaiņas tik tiešām ir nepieciešams. Komisija pati gan norādīja, ka viss darbs uh, balstās uz 2006. gadā veiktu analīzi, Es eh, ņem vērā arī dīleru teikto par 30% par šīm eh, dīleru izmaksām. Vairāk kā pirms 20 gadiem, kad es veicu pētījumu šajā jautājumā, es pierādīju, ka šis cipars ir daudz par augstu, jo uh, izmaksas, ko sēdz galu galā uh, patērētājs, parādīja, ka konkrēt spējīgā tirgu šīs izmaksas varētu būt zemākas. Tā tad arī šie dis distribūtoru tīkli varētu būt daudz efektīvāk un attiecīgi samazināt šīs izmaksas. Bet lieta ir tāda, ka mēs esam tur, kur mēs esam šobrīd reālajā darbā un ir nepieciešama stabilitāte sektorā, kas, manuprāt, varētu būt nodrošināma vienkārši turpinot šo pašu sistēmu vēl vairākus gadus un pēc tam izvērtējot. Bet šobrīd mums uz galda ir priekšlikums, uz ko mums ir jārēģē. Uh, Komisijai, protams, ir uh, iniciatīvas tiesības un arī, uh, tā teikt, izpildvaras funkcijas. Tāpēc mēs ceram, ka uh, Balsas kundze mūsu uh, komentāri arī tiks iekļaut jūsu uh, rezolūcijā, ko, protams, komisija var ignorēt, bet uh, katrā ziņā mums jādomā par to, kāds būs seks pēc tam. Paldies, Malkom! Es piekrītu, ka ir gluži skaidrs, ka lai kas eh, nenotiks, mēs tomēr būsim tādā situācijā, ka darbs vēl nav pabeigts un tomēr ir problēmas, kas vēl ir izcināmas. Ir eh, mutisks, eh, mutiski jautājumi projekts un rezolūcijas projekts. Līdz 14. aprīlim jūs varat iesniegt savus komentārus un grozījumus, un mēs ceram, ka mēs balsosim par to ekonu komitejā 19. aprīlī. Tātad komentārus lūdzu iesniedziet pēc iespējas ātrāk mūsu sekretariātam. Un mēs centīsimies uh, tos uh, visiem uh, nodot un centīsimies uh, efektīvi darboties uh, šajā laika grafikā. Un, kā es teicu, mēs ceram, ka balsojums notiks par šo jautājumu māja pirmajā plenārsēdē. Tā, lai mēs savu pozīciju varētu darīt zinām pirms tam pirms notiek kādas reāls izmaiņas šajā regulā. Tāpēc es ļoti gribētu pateikties visiem, kas līdzdarbojās šodienas seminārā. Pateicos par jūsu devumu. Citi kolēģi arī ir iesūtījuši savu devumu un komentārus, un uh, es ceru, ka jūs visi ar tiem esat uh, iepazinušies, un ka mēs gal galā nāksim klajā ar tādu līdzsvarot risinājumu. Paldies Malkolmam par to, ka arī viņš piedalījās mūsu sēdes darbā, un pēc dažām minūtēm mēs pāriesim pie piektā darba kārtības jautājuma. Paldies! Right, we will now move. Tā, mēs tagad uh, pāriesim pie piektā darbkārtības punkta. Tā kā tie, kas runā, varētu varbūt iziet ārpus telpas, jo es nevēlētos, uh, lai referentam būtu jāmēģina viss pārkliet. Kamēr visas ieņem savas vietas, es vienkārši atkārtošu to, ko es teicu jau pirms tam, runājot par uh, uzklausīšanu, kas notiks trešdienas pēcpusdienā. Tur būs runa par eh, gūtajām mācībām no Grieķijas gadījuma. Pirmkārt, es uh, gribētu atkārtot, ka jautājums var uzdot tikai par vienu jautājumu, par vienu tematu, tātad es nepieļaušu vienas minūtes laikā, ka tiks uzdoti vairāki jautājumi mēs pieturēsimies eh, pie tā formāta, eh, kā mums bija komisāra uzklausīšanās, un varbūt, ka būtu labi, ja mēs varētu apspriesties koordinātoru un administratoru vidū, kas ir klāt pēc šīs sēdes. Tā nebūs eh, formāla koordinātoru sēde, bet mēs varētu vienkārši apspriesties un informēt viens otru par jaunāko informāciju, lai saskaņot mūsu jautājumus nedaudz. Tagad pāriesim pie pārobežu krīzes vadības banku nozarē, kas ir piektais darba kārtības punkts. Un mums ir jāizskata ziņojuma projekts, kur ir sagatavojusi Elisa Ferēra. Šis ir pašinstīvs ziņojums ar likumdošanas spēku. Tātad, tāpēc arī dod vārdu referentai, lūdzu. Paldies, Šeron. Es runāšu angliski, lai būtu skaidrāk. Pēc pirmās viedokļa apmaiņas, kas bija par šo ziņojumu un kas notika 26. es atvainojos 22. februārī, mēs diezgan uh, intensīvi esam strādājuši, lai saskaņot mūsu viedokļus. Un gribētu sākumā pateikties komisijai, uh, nozars pārstāvjiem, regulātoriem, uzraugiem, uh, akadēmiķiem, politiķiem un jo īpaši ēnu referentiem par uh, viņu atvērtību un ieguldījumiem. Un uh, ceru, ka mēs šādā veidā varēsim sadarbību arī turpināt. Gribētu arī īpaši pieminēt uh, atbalstu, kur man sniedza sekretariāts, ekonomkomitejas sekretariāts, jo īpaši un uh, gribētu uzsvērt, uh, cik svarīga bija uzklausīšana, kas notika 16. martā. Komisijas uh, konference, kas notika 19. martā, arī bija ļoti nozīmīga. Un uh, tika organizēta arī 28. martā konference Lisabonā, es to organizēju, un tas bija ļoti būtiski. Un visā šajā procesā, uh, zinām, mērā ir uh, patīkam apzināties, ka jau ir liela vienprātība panākta, neskatoties uz to, ka jautājums ir ļoti sarežģīts, bet šī vienprātība ir uh, panākta, uh, apzinoties, ka ir jāveido jauna krīzes pārvaldības sistēma banku sektoram. Un tās ir tādas plašākās vadlīnijas, kur mums ir vienprātība. Un šeit gribētu uzsvērt, uh, ka visas eh, šīs iesaistītās puses uzskata, ka Eiropas Savienībai ir jāizmanto šis vēsturiskais brīdis eh, trijās frontēs. Pirmkārt, ir jāpārskata, jānoskaidro un jāstiprina jaunā uzraudzības sistēma. Otrakārt, ir jāstiprina eh, regulējums, kas attiecas uz kapitālu un likviditāti un citām lietām. Un treškārt, veidojot uh, efektīvu krīzes uh, pārvaldības ietvaru ir jāstrādā. Šajos virzienos lietas ir attīstījušās, un es domāju, ka parlamentam šeit ir vēsturiska loma veicot šo uzdevumu un panākot veiksmīgu tā risināšanu. Šajā ziņojumā es ceru panākt virzību šā, šajā virzienā uz tādu vispārīgu globālu ietvaru. Mērķis ir izveidot eh, izturīgu, ambiciozu, bet realistisku priekšlikumu un panākt plašu atbalstu visā politiskajā spektrā šim priekšlikumam. Un šādā garā mēs arī strādājam. Šobrīd eh, ziņojuma projekts ir pieejams, tāpēc negribētu tagad to detalizēt skatīt. Tomēr gribētu uzsvērt četrus galvenos ieteikumus. Pirmais ieteikums eh, ir eh, ļoti ambiciozs, un šeit mēs vēlamies gal galā veidot maksāt nespējas režīmu visā Eiropas Savienībā. Uh, Tas būs garš ceļš, ilgs ceļš, bet eh, tas ir arī tas iemesls, kāpēc eh, mēs atbalstām šo no lejas uz augšu metodoloģiju, izstrādājot šo Eiropas ietvaru. Eh, kas šeit ir domāts? Mūsuprāt, ir jābalstās uz uzraugu padomas darba, mums ir um, jāpaplašina šī grupa, pieaicinot finanšu ministrus, kad tas ir nepieciešams. Uh, saskaņā ar saprašanās memorandu, kas tika pieņemts 2008. gadā. Tomēr tas ir jādara jaunās uh, uh, iestādes vadībā, EBA vadībā. Šis ie, Eiropas ietvars uh, aptvers uh, jaunu noteikumu kopumu izveidi, uh, maksātnespējas noteikumu uh, harmonizāciju, veidojot vienotu režīmu. Uh, atbilstīgā um, uzrauga uh, stiprināšanu, uh, runājot par avārijas plāniem bankām. Un tas viss ir balstīts uz to, ko tad darīt, ja pienāk krīze, kā rīkoties. Bet uh, ne tikai šī avārijas plāna vai rezerves plāna pieņemšana, bet arī vispārīga efektīva krīzes pārvaldība ir svarīga. Uh, Un šis te atbildīgais uh, uzraugs uh, uh, sistēmiskajām bankām būs Eiropas banku iestāde ciešā sadarbībā ar Nacionālo uzraugu kolēģiju un pārobežu stabilitātes grupām. Un nesistēmiskajām bankām, kas ir pārobežas bankas, tas būs uzraugs, kas tiek izveidots kolēģijā, bet EBA uzraudzībā sadarbībā ar pārobežu stabilitātes grupām. Vietējām bankām par tām atbildīgi būs vietējā uzraudzības biroja iestādes. Un šiem um, uzraugiem būs jābalstās uz riska sistēmu. Un ar to mēs domājam šo riska dashboard, tas ir kvantitatīva un kvalitatīva elementu kopums, kas pat var uh, novest pie uzrauga noteikta reitinga, kas veidotu tādu stingru un caurskatāmu mehānismu, kas eh, būtu pamats, eh, lai vē, lēmtu par iejaukšanos vai nē. Tātad šis te uh, šī te sistēma, šī uh, izraisītāju sistēma būtu šo riska sistēmu ietveros. Protams, mums ir jāstrādā arī veidojot instrumentu kopumu uzraugiem, lai tie varētu, uzraudzības iestādes, lai varētu iejaukties vajadzības gadījumā. Kā jau es teicu, tā ir tāda vīzija, tas būs garš ceļš, bet sākumā mums ir jāpievēršas uh, uh, viskoncentrētākiem riskiem, uh, Eh, kas ir apjomā un eh, sarežģītībā liela riski, un šeit eh, tiks pirmajā posmā aptvērta neliela grupa, kurā ietilps tā sauktās sistēmiskās institūcijas, kas pārstāv vairāk kā 70% no Eiropas banku līdzekļiem. Kaut gan tur varētu uh, pateikt, ka tās ir 40 vai 50 bankas. Uh, Tās ir augsts profesionāls institūcijas, un mēs uzskatām, ka ar tām var, tās var šo jautājumu var izsināt atsevišķi, lai šajā pirmajā posmā atrisināt svarīgākos jautājumus. Tātad mēs ņemsim šīs te sistēmiskās bankas, un tas ir mūsu otrais ieteikums, lai varētu veikt intervenci un veidot uh, tādu kā banku likumdošanu, līdzīgi kā ir uzņēmējdarbības likumdošana, tad uh, tas pamazām tiktu ieviests un uh, pieņemts obligātā veidā. Tas būtu jāpieņem visām sistēmiskajām bankām. Tas būtu kaut kas līdzīgs 20 gadu režīmam. Tātad pārvaldība pār visām šīm te uh, ar sistēmiskajām bankām, ar koleģi, kolēģiju starpniecību būtu īpašs elements šajā te sistēmisko banku īpašajā režīmā. EBA būs e, kompetences iekļa, iejaukties zināmos gadījumos, kad tiek e, sasniegt zināmi reitingi un Eiropas sistēmiskā riska e, padome varētu sākt strādāt, definējot, kuras bankas tad tiks uzskatīts par sistēmiskām un kādus instrumentus vajadzētu uh, ieviest. Un, protams, sistēmiskā riska padomē ir jāuzrauk šīs institūcijas. Protams, ka šie uh, kriteriji ir jāstiprina komisijai, bet tie būtu jāpiedāvā sistēmiskā riska pārvaldē. Mēs eh, runājam arī par eh, eh, iejaukšanos finansējumu, jo jau nav kādas jēgas, ja ir kapacitāte veikt intervences, bet nav līdzekļi. Tātad mēs uh, atbalstām stabilitātes fonda izveidi, kuru varētu pārvaldīt šīs sistēmitās ba bankas, un tur būtu riskam pielāgota pieeja. Mēs piedāvājam arī veidot pakārtotu fondu, Um, nevis ieviest kaut kādu nodevu vai nodokli, lai būtu skaidrība un lai būtu uzreiz pieejams finansējums un lai varētu uzsvērt uh, šīs te uh, pārvaldības eiropisko raksturu. Mēs piedāvājam vismaz pirmajā posmā to uh, atdalīt no ģenerāla direktorāta Uh, līdzekļiem, jo šeit uh, būtu jābūt pieejamiem šiem līdzekļiem, un tos būtu jāpārvalda, un šo līdzekļu izmantošanu būtu jāpārvalda ar vadlīnijām, kas uzsver drošību un likviditāti, un tam būtu jākalpo Eiropas Savienības uh, ilgtermiņu mērķiem. Tātad šī nauda netiks vienkārši ielikta kastē un iesaldēta, bet uh, šie līdzekļi tiks eh, nodrošināt tādā veidā, lai tik tiktu investēti eh, drošā veidā, kas nodrošina tomēr to eh, neka, nekavējošu pieejamību, ja tas būtu nepieciešams. Mūsu trešais ieteikums attiecas uz mūsu lēmumu. Tā vietā, lai izvairītos no, tātad no pārliecīgas birokrātijas, mēs piedāvājam kompetenču uh, sadalīšanu attiecībā uz to, kas tehniski veiks šo iejaukšanos, šo intervenciju. Tātad tā būtu banku iestāde un netiktu veidot jauna aģentūra. Tātad mēs piedāvājam, lai šī te profesionālā, lai banku iestādē, banku uh, šajā uzraudzības iestādē tiktu veidota intervences vienība, kur ir specializēti uh, eksperti. Uh, un tur būtu arī sadarbība ar nacionālajiem ekspertiem, bet šobrīd tātad mēs piedāvājam neveidot uh, vairāk birokrātisku iestāžu un nesarešīt situāciju, bet to risināt šādi. Vispēcot, pārspiezīmes. Tā ir, ka mums ir jāizvairās no tā, ka uh, šī nozare tiek pārpludināta ar pārāk daudz jaunām prasībām. Uh, Bet uh, tas ir viens no aspektiem, kas mums jāpatur prātā. No otras puses ir arī tā, ka eh, ir pienācis brīdis rīkoties, kas nozīmē, ka parlamentam ir jāizvirz ambiciozi priekšlikumi, bet tiem ir jābūt arī saprātīgiem un jāatbilst uh, to cilvēku gaidām, kurus mēs pārstāvam. Šie aspekti ir ļoti svarīgi, jo īpaši, ja mēs runājam par iemaksām stabilitātes fondā. Eh, tās ir jāprēķina un jāsadala ilgā laika periodā. Un eh, mēs arī eh, gribētu teikt, ka Eh, šiem, šīm iemaksām būtu jābūt tādām, lai nebūtu pārāk liels sloks uz sistēmiskajām institūcijām. Tas ir jāveic eh, zināmā laika periodā, tas vēl ir jāapspriež, un, protams, ka eh, šajā priekšlikumā būs arī, protams, vēl jākonsultējas ar Bāzēlas komiteju. Mēs, protams, arī pilnīgi apzināmies, ka ātrā pieeja sistēmiskajām bankām varētu radīt zināmas problēmas. Proti, ja būtu eh, divējādi pieeja pārobežu bankām, runājot par to, vai tās būs sistēmiskās vai nebūs sistēmiskās bankas, un uh, tur ir jārunā par to, vai tur būs vieniet spēles noteikumi. Un tomēr šī te otrā labākā pieeja šķiet uh, reālāka, un tas varētu būt pirmais solis. Uh, veidojot tādu eiropeiskāku ietveru. Tātad tas šķiet vissaprātīgākais variants. Visbeidzot, eh, lai eh, parlamentu priekšlikumi būtu efektīvi, ir jābūt eh, saskaņotībai starp dažādajām iniciatīvām, jo īpaši starp šo ziņojumu kopā ar to lomu, kādu parlaments piešķir uh, uzraudzības iestādēm, un es gribētu uzsvērt banku uzraudzības iestādes ziņojumu, pie ko, kur strādā Garsīma ar Gajo, un arī šī apvienotā direktīva, ko uh, izstrādā Sančes Prasēdo. Tātad šis, šī sadarbība ir jāstiprina, lai parlamenta pozīcija būtu saskaņota, tad, lai tas būtu saskaņots un stiprs priekšlikums. Šobrīd uh, šķiet ir iespējams panākt šādu saskaņu, mēs jau strādājam kopā, jo īpaši attiecībā uz stabilitātes fondu, kuru finansēs nozars pārstāvji, un tur tiek jau ņemt vērā citu kolēģu priekšlikumu. Noslēgumā rēķinos ar visiem kolēģiem, ceru, ka uh, viņi uh, iesniegs priekšlikumus, lai ar šo priekšlikumu mēs varētu sasniegt mūsu galamērķi, proti stiprināt, eh, stabilizēt eh, Eiropas finanšu sistēmu un veicināt tās konkrētspēju globālā mērogā. Tā pašā laikā mums ir jāmācās no pagātnes kļūdām, pagātnes mācībām un jāveido sistēma, lai šie riski nepārmestos uz reālo ekonomiku un ir jāaizsargā mūsu nodokļu maksātāji un noguldītāji. Paldies par uzmanību, paldies par interesi un uh, ceru uz jūsu sadarbību turpmākajā darbībā. Paldies! Thank you very much! Paldies, Elīsa! Es pazaudēju savu sarakstu, atkal to atradu Hubners kundze. Uh, much, uh, Chair, like to... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu apsveikt uh, Elīza par šī ziņojuma izstrādi. Mēs domājam, ka šis ir ļoti spēcīgs un ambiciozs ziņojums. Un mēs atbalstam lielāko daļu Elīzas rekomendāciju komisijai. Tomēr ir daži jautājumi, kurus es gribētu minēt. Jautājumi, kas vairu nav iestrādāti pagaidām ziņojumā, un eh, kas man šķiet eh, ļoti svarīgi izmantojamajiem mehānismiem, ja gadījumā atkārtojas šāda pārobežu krīze. Pirmkārt, es uzskatu, ka ir nepieciešams eh, tālāk un dziļāk pārdomāt par aktīvu pārnesi grupas ietvaros, jo dažkārt banku grupas galvenā pārvalde var uh, prasīt veikt aktīvu pārnesumu, un eh, tā ir eh, funkcija, kas notiek, lai pārnestu liktīvos aktīvus no vienas eh, filiāls uz otru. Un attiecīgi filiālais veidojas situācija, ka trūks likviditātes, lai nodrošinātu maksājumus. Šobrīd kreditori ir labāk aizsargāti galvenās pārvaldes līmenī, nevis uh, Uh, meitas uzņēmuma līmenī, un tas, manuprāt, kropļo konkurences kopējā tirgu, un tas ir arī pretēji ieteikumam. Numur viens, pirmajā punktā ziņojumā, kur jūs sakat, ka mērķis ir optimizēt noguldītāju situāciju un nodrošināt uh, vienlīdzīgu attieksmi pret uh, šiem noguldītājiem visā valstī. Vai uzņēmēja dalība valsts intereses ir pietiekami ņemtas vērā pašreizajā priekšlikumā? Tāds ir mans jautājums, jo ir nepieciešams nodrošināt godīgu izmaksu sekšanas mehānismu, ja, teiksim, bankrotē kāda uh, grupas uh, dalība banka. To ir nepieciešams noteikt, un pašreizējā priekšlikuma ietvaros Ir tā, ka likviditāte tiek nodrošināta galvenokārt mātes uzņēmumam un potenciālās eh, krīzes gadījumā to saņem uzņēmēja dalību valsts. Runājot par pārobežu bankām, rezolūcijas eh, kontekstā un runājot par maksāt nespēju, domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi izveidot integrētu sistēmu Eiropas Savienības līmenī eh, tātad krīzes situācijas risināšanai un maksāt nespējas situācijai. To, manuprāt, var panākt harmonizācijas ceļā un tas arī ir pausts šajā ziņojumā, vai arī to var darīt vienotā Eiropas Savienības līmenī, kur visa grupa tiek uzskatīta par vienotu uzņēmumu. Tas nozīmē, ka visi grupas kreditori uh, tiek, uh, tā teikt, nostādīti vienā visā Eiropas līmenī. Ziņojumā arī ir ierosināts uh, arī izdarīt novilkt la, līniju starp uh, sistēmiskām un nesistēmiskām pārobežu bankām. Analizējot visus plusus un mīnusus, nonāk pie secinājuma, ka šāds uh, nodalījums šķiet uh, radīs vairāk problēmu nekā dot risinājumu. Pat ja mēs izmantotu kvantitatīvas risinājumus, lai noteiktu, kuras bankas ir sistēmiskas un kuras ne, tad gal galā tas ir tāds tomēr nosacīts process. Un arī raugoties uz uh, krīzes apstākļiem, tās bankas, kas tiek uzskatīts par nesistēmiskām, reāli tomēr ir uh, savā darbībā parādījuši, ka tās ir sistēmiskas, un arī tām ir bijuši nepieciešami glābšanas pasākumi. Tāpat ir bijis arī zināms skaits banku, kas ir bijušas apzīmētas kā sistēmiskas, un, manuprāt, tas uh, dod iespēju, ka tās arī ir ļoti būtiskas finanšu sistēmā, un lai kas notiktu, tad uh, uh varas iestādes vai arī šis uh, drošības fonds uh, censtos šīs bankas glābt. Uh, domāju, ka konkurences ziņā šīm gan bankām ir tādas priekšrocības. Un tieši tāpēc, manuprāt, būtu loģiskāk to pašu režīmu attiecināt uz pilnīgi visām pārobežu banku grupām, vai nu caur filiāliem, vai caur meitas uzņēmiem. Raugoties uz pēdējiem notikumiem, mēs redzam, ka krīze ir ļoti skaidri nodemonstrējusi, ka ir tāda dabīga tendence dot priekšroku bankas uzņēmumiem, kas strādā konkrētajā valstī un nevis uh, meitas uzņēmumiem citās valstīs. Bet, kā es teicu, ir jānodrošina vienlīdzīga attieksme pret pilnīgi visiem uh, kreditoriem un debitoriem, neatkarīgi no tā, kurā dalība valstī viņi atrodas vai arī kur funkcionē šīs bankas filiāla vai no, uh, nodaļa. Tāpat arī runājot par uzraudzību, domāju, ka uzraugu kolēģijai vajadzētu aktīvi iesaistīties visā krīzes pārvaldības sistēmā, pārobežu uh, grupu uzraudzībā Un domāju, ka mums vajadzētu attiekties pret eh, visām pārobežu bankām, ir sistēmiskām vai ne, vienādā veidā. Un mans pēdējais komentārs ir sakojošs. Domāju, ka raugoties nākotnē un domājot, ko mēs varētu darīt, droši vien būtu noderīgi pārdomāt to, kā bankas sāka, kā bankas eh, darbojot, kā bankas darbojās, kad eh, tās iegāja tai šajā ārkārtīgi izsmalcinātajā sfērā, kas uh, noved pie krīzes. Un uh, es savu, uh, manuprāt, ir uh, ļoti labi norādījuši, ka doma būtu vairāk atgriezties pie tāda kā holdinga uzņēmuma modeli, kur ir vairāk drošības pasākumu banku darbībā un uh, Protams, mēs varētu analizēt, kādi būtu ieguvumi no tā gan regulātoriem, gan bankām un pašiem patērētājiem. Šādā modelī faktiski visas banku transakcijas būtu atļautas, bet katra bankas joma ir atsevišķi kapitalizēta un tiek neatkarīgi vadīta no citām jomām. Un tāpat arī runāt par ārkārtas plāniem. katrai atsevišķai bankas darbības jomai būtu nepieciešams uh, šāds uh, plāns ārkārtas uh, gadījumam, kurš arī būtu realizējams neatkarīgi no visām citām bankas darbības daļām. Tie iespējams būtu tādi ļoti ambiciozi projekti, ko mēs gribētu iestrādāt šajā sistēmā, bet vismaz tādā gadījumā, ja rodas problēmas kaut kādā vienā bankas darbības sektorā, tad uh, būtu šie ārkārtas eh, pasākumi un kopējās krīzes eh, apmēri būtu ierobežojami. Es nezinu, cik nopietni mēs šo ideju varētu uztvert un kā mēs to varētu iestrādāt, bet es domāju, ka tas būtu ceļš, ko būtu vērts papētīt. Noslēgumā gribētu teikt, ka man kā Anna referentē tiešām bija liels prieks sadarboties ar eh, Ferēras uh, kundzi, un es domāju, ka mēs uh, problēmu kā tādu saskatām vienādā veidā, un uh, lietas būtība ir tāda, kā mēs varētu panākt to, lai sistēma varētu tikt galā krīzes situācijā, kā lai to pārvalda, lai negatīvi netiktu ietekmēta visa banka darbība. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Ludners kundzei. Thank you, Madam Chairman, and um, following Mrs. Hubner's vārds uh, Svinbarnas kundzei. Uh, paldies! Es lielā mērā piekrītu iepriekšējās runātājs teiktajam, tāpēc izteikšos īsāk. Es arī gribētu pateikties Elīsai par darbu, ko viņa ir ieguldījusi uh, šai ziņojumā. Ja es pareizi saprotu, mazākām un vidējām bankām tas viss būtu, tas viss darbojas labi bet uh, masā, maksāt nes, nes, nespējas uh, likums varētu būt diezgan uh, sarežģīts. Gribētu vērst uzmanību uz tādām lielām bankām, kuru darbība bez definīcijas ir pārobežu darbība, un es nezinu, kā viņi iekļautos šajā režīmā. It īpaši sākumā nav skaidrs, kā jebkura Eiropas uzraudzības organizācija varētu būt pietiekami liela tīri darbinieku ziņā, lai reāli varētu veikt savus pienākums, ņemot vērā to, ka vienai no lielākajām bankām bija 60 uzraugi, kas veic ikdienas uzraudzības darbu. Tā tad šāds uh, darbinieku skaits ir ārkārtīgi liels. Un globālas bankas gadījumā, kā Eiropas uh, šie regulātori sadarbojas ar citiem regulātoriem citās pasaules daļās. Iespējams, ka šī individuālā uzraugu kolēģija var paziņot uh, maksāt nespēju, bet uh, ir jāvērtē, kāda ir ietekme uz citiem pasaules tirgiem. Šis princips vai banka ir pietiekami liela, lai to glābtu. Tas uh, šķiet man šeit nav aplūkots. Uh, Eh, šis eh, krīzes fonds, lai arī cik doma būtu laba, nevarēs uh, izglābt liela uh, izmēra banku, un tieši tāpēc būtu nepieciešami citi pasākumi. Par tiem jau šodien arī dažiem te tika runāts, un Pols Takers jau ierosināja, ka šis parādu atgūšanas process ir jāveicina, tāpat arī uh, Arī kanādiešu speciālisti ir izteikušies par iespējamiem risinājumiem, un ASV regulātori arī norādījuši, ka bankas varētu izsniegt desmit gadu obligācijas, eh, un viena desmitā daļa to tiek visu laiku tātad pagarnāts turpmāk laika termiņu. Tātad ņemot vērā šos eh, elementus, varbūt mēs varētu nodrošināt banku bilances, un lai tie, kuri cieši pirmie, tātad būtu banku kreditori, nevis nodokļu maksātāji konkrētajās valstīs. Un uh, kādā veidā mēs varētu nodrošināt, lai liela investīcija banka līdzdarbotos šādās mehānismā un lai nepāriet vienkārši uz citu jurisdikciju. Kā jau Hubners kundze minēja, Eiropas uh, meitas uzņēmums, kas tiek regulēts šeit, principā nevar apturēt uh, līdzekļu plūsmu uz mātes uzņēmumu, tad, kad ir krīze. Nesenajā krīzē, pieņemsim, Līmenis Brazēra gadījumā mēs redzējām, ka kaut gan Eiropas uh, meitas uzņēmums bija regulēts šeit, tas nenovērst kapitāla pārplūšanu. Un it īpaši pensijas schēma tika pārcelta ārpus Eiropas uh, stundas pēc šīs maksātnespējas delegācijas uh, deklarācijas paziņošanas. Tātad te ir daudz un dažādi elementi, par kuriem es neesmu droša, kā šie konkrētie priekšlikumi varētu to visu tā teikt, risināt šajos ārkārtīgi lielajos uzņēmumos, lielajās bankās, kas rada milzīgus sistēmiskus riskus ne tikai Eiropā, bet visur pasaulē. Bet visādi citādi raugoties uh, uz uh, vidēja izmēru uzņēmumiem bankām, es domāju, šis ir ļoti labs sākuma punkts. Paldies! Well, I, uh, would also like to join... Vārds nākošam runātājam. Paldies, es gribētu pateikties Elīzei par ārkārtīgi labo darbu. Mēs piekrītam lielā mērā tam, kas ir ziņojumā ietverts. Es negribētu atgāt, atkārtot tos uh, komentārus, kas jau tika izteikti, ir īpaši par uh, uh, galveno pārvaldi un par uh, meitas uzņēmumiem. Tāpat arī par uh, to, kā definēt sistēmisku un nesistēmisku banku un kā to darīt tādā precīzā veidā. Es domāju, ka tas viss ir, um, tā teikt, viela pārdomām. Es gribētu galvenokārt runāt par trīs papildus jautājumiem, pie kuriem es labprāt turpinātu strādāt kopā ar Elīzi un arī citiem ēnu referentiem. Pirmām kārtām, dokumentā, manuprāt, nav pilnīgi skaidrs vai arī nav pietiekami stingri pausts tas, Vai mēs gribētu, lai kreditori būtu daudz vairāk iesaistīti tad, kad notiek kāda bankas glābšanas operācija? Protams, dokumentā tas ir minēts, bet eh, šis aspekts nav tā skaidri izgaismots, cik lielā mērā eh, kreditoriem vajadzētu būt eh, atbildīgiem. Pirms šis glābšanas fonds sāk darboties. Otrs mans komentārs. Jūs minējāt uh, eh, SAO dokumentu un uh, to, ka vajadzētu, tā teikt, sašaurināt šo banku darbību vai sašaurināt atsevišķos elementus vienā bankā. Ko mēs redzējām šajā krīzē? Tās bija ne tikai uh, šis risks, kura banka tiek glābta un kura nē, bet ļoti Lielas eh, bankas, protams, ir eh, politiski svarīgas, protams, atšķirīgā mērā dažādās valstīs, bet tātad šis lielums, eh, lieluma aspekts bija ārkārtīgi svarīgs, un tāpēc vajadzētu strādāt pie jautājuma, cik lielas bankas mēs vispār gribētu, lai tās būtu. Un kādā veidā šis krīzes intervences režīms varētu palīdzēt veicināt, stimulēt mazākas bankas, lai tās gūtu labāku konkurētspēju, nevis veicināt un attīstīt šīs lielās sistēmiski un politiski ietekmīgās bankas. Tā, piemēram, jautājums par maksu, par iemaksu, kas būtu jādod katrai bankai šajā drošības fondā. Tātad arī tas ir saistīts ar šī bankas lieluma definēšanu. Pie šī paša jautājuma mēs atgriežamies arī tad, kad runājam par uh, um, C4 regulu. Arī tad, kad mēs runājam par fonda lielumu, par fonda apjomu. Un visbeidzot, jautājums ir sekojošs. Vai konkurences politika varētu spēlēt uh, stingrāku lomu Un tāpat mums jāturpina arī diskutēt par to, cik lielā mērā mēs saskaņosim savu darbību ar amerikāņu kolēģiem. Manuprāt, viņu priekšlikumi zināmā mērā iet tai virzienā, kā mēs šeit virzamies. Visbeidzot, es gribētu pārunāt to, vai ir tikai sistēmiski svarīgas bankas, vai arī varētu būt ļoti lieli fondi, kas varētu ietilpt šai kategorijā pēc LTCM mēs redzējām, ka ir nepieciešams, lai ēsma ziņojumā tiktu aplūkota arī visa šī, viss šis fondu uh, aspekts. Tātad arī tas būtu jāiestrādā ēsma ziņojumā. To, manuprāt, mums vajadzētu pārunāt dziļāk, kā to visu vajadzētu savstarpēji sasaistīt. Uh, arī šajā konkrētajā Freiras kundzes ziņojumā paldies vēlreiz, un es ceru, ka mums veiksmīgi turpināsies darbs pie uh, šī ļoti svarīgā jautājuma. Thank you. Um, we... Paldies. Es tagad nolasīšu tos, kas grib izteikties. Ja jūs nesat šajā sarakstā, tad uh, jūs varat pieteikties, ja vēlaties runāt. Beres, Peter Skinner, Antolin Sanchez Prezedo, Jürgen Klut and myself. Any... Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nē, tad uh, tagad Vikija lūdzu tev vārds. Paldies. Mani jautājumi. Uh, Eh, būs par to, ko var darīt pirms bankrota, lai um, novērstu vai padarītu mazāk iespējamu bankrotu. Es domāju, ka jūs esat paveiktos lielisku darbu, apkopojot uh, tos jautājumus, kas pēdējos mēnešos ir apspriesti. Par pirmo punktu. Jūs ļoti labu mērķu sārakstu nosaucat, un man liekas, ka ir labi sākt ar uh, Um, mērķiem, kāpēc mums ir vajadzīgs banku sektors, lai būtu pieeja kapitālam, mums ir jāmazina riski, tātad un bankas dod cilvēkiem aizdevumus un pieeja kapitālam, mēs varētu varbūt sākt ar tādu mērķu sarakstu, ko tad mēs vēlamies sasniegt. Par jūsu sarakstu, uh, ko es gribētu teikt, uh, vienlīdzīga attieksme visiem kreditoriem Eiropas Savienībā, kas ir skaidrs. Skaidrs ir tas, ka uh, kreditoru grupā Eh, tur ir dažādi kreditori, un šeit es domāju par eh, tiem, kuriem nav garantijas. Eh, varbūt, ka MVU būs atšķirīga attieksme no vairumtirgotājiem. Un ja mēs sākam raudzīties uz attieksmi pret dažādiem kreditoriem, tad dažos gadījumos mēs varētu runāt par to, kam mēs vēlamies palīdzēt, kādus riskus mēs gribam mazināt un kam vispār vajadzētu uzņemties risku. Tātad uh, šie te ilgtermiņu obligācāji turētāji, viņiem nevajadzētu būt, nevajadzētu uzņemties uh, risku. Jūs runājat par uh, um, maksātnespējas noteikumu harmonizāciju, un šeit tiešām ir nepieciešamība to darīt, šo likumdošanu saskaņot Eiropā. Un uh, kolēģis ļoti pareizi teica, ka uh, līdzekļu pārvedumi, pārnese uh, kas notiek eh, pirms bankrota pāri robežām, var radīt problēmas un varbūt, ka sākot saskaņot šeit noteikumus, mēs varētu domāt par eh, zināmiem preferencēm. Piemēram, ja kompānija bankrotē, tad eh, varētu teikt, kuriem no šiem um, maksājumiem nebija jātiek veiktiem. Tad tādā veidā mēs varētu šeit palīdzēt. Un par šo te indikātoru paneli attiecībā uz riskiem, es domāju, ka šis raksts ir ļoti labs, kādi riski būtu jānovērtē, bet šie riski ir tādi paši, kādi būtu jebkuram uzraudzības uh, iestādē jā, jā uzrauga. Tātad, ja būtu šāda te luksofora sistēma, varbūt tas būtu pārāk vienkāršot, vai, piemēram, ja ir sarkana gaisma, uh, Eh, tad vai jums esat bijis pārāk ambicios? Tagad par kapitāla prasību direktīvu es apskatīju 138 pāntu šajā direktīvā, kur runa par eh, to, ka regulatoriem vajadzētu sniegt papildus kompetences. Viņiem vajag šīs kompetences, bet 136. pantā ir runa par jebkādu pārkāpumu eh, kapitāla prasību direktīvā. Un ja šis garais saraksts um, Eh, kapitāla prasību direktīvā drieži varētu novērst pie lielākas nedrošības. Mēs taču nevēlamies katram mazam pārkāpumam īstenot kontroli, tātad mums ir jāpaskatās, kā tas eh, darbojas arī globālā līmenī. Es domāju, ka uh, kapitāla prasību direktīva varētu tikt, tātad tā, tas jau notiek, ka tai um, ka, ka tā tiek ņemta par paraugu citiem likumdošanas at, aktiem visā pasaulē. Un um, mums ir jānodrošina, lai uh, šis darbs turpinās. Paldies, Astrid. Oh, oui, uh, merci, madame la. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uh, no savas puses gribētu sveikt Frēras kundzi un pateikties viņai par veikto darbu, kas uh, tik tiešām ir ļoti labs pamats tālākām pārdomām. No savas puses gribētu minēt dažus punktus, kuri, manuprāt, būtu jāpadziļina. Mana valsts Luksemburga cieta no šīs finanšu krīzes 2008. gadā sabruka Islandē, filiālis Deksija Fortis ciet no problēmām Tātad ir ārkārtīgi daudz gadījumu, uh, kuri bija ļoti steidzami jārisina pārobežu bāzes, uh, uz pārobežu bāzes pavatiem, pamatiem. Bet, uh, manuprāt, no tā visa, no visas šīs situācijas kaut ko vajadzētu arī mācīties. Un pirmām kārtām vajadzētu virzīties spēcīgākas harmonizācijas virzienā un jāparēdz Eiropas līmeņa uh, Uh, krīzes risināšanas sistēmu banku sektorā. Domāju, ka uh, šeit mēs visi esam viensprātis. Konkrētāk runājot, nepieciešams uh, nodrošināt, lai mātes uzņēmumi un meitas uzņēmumi tiktu aplūkoti, tā teikt, uz vienādiem pamatiem. Un, un ko tas nozīmē? Pašlaik, 2008, piemēram, 2008. gada krīze ir parādījusi, ka mācas uzņēmumi, kas uh, izjūta problēmas, uh, rīkojas kā tādi kā līdzekļu sūkņi un pēc iespējas koncentrē visu likviditāti savās rokās no visām fila, filiālēm. Un tas ir tāds, jāsaka, neizbēgams fenomens, bet uh, Ja uh, grupā ir bankrots, un tas arī ir uh, noticis, un nevar izslēgt, ka šāda situācija arī atkārtosies, Tātad vajadzētu skatīties, kādi ir bijuši sākotnējie meitas uzņēmumu un uh, mātes uzņēmumu uh, līdzekļi, Un jānodrošina tas, ne, ne tikai mācas uzņēmuma kreditori varētu vismaz daļēji atgūt savus līdzekļus. Uh, šī situācija, manuprāt, kāda pastāv šodien, ir uh, skaidra uh, diskriminācija. Un par šo jautājumu jau runāja Hubners kundze. Un Ferēras kundze saka, ka vajadzētu nodrošināt vienlīdzīgu situāciju, vienlīdzīgu attieksmi pret visiem šiem mācu uzņēmiem un uh, meitas uzņēmiem Eiropas Savienībā. Es domāju, ka vajadzētu iet vēl tālāk un prasīt tādu tiesisku uh, sistēmu banku maksāt nespējas gadījumā. Tātad ir nepieciešama sistēma, kura aplūko bankas grupu visā kopumā un uz uh, vienādiem uh, principiem nosāda gan tātad mātas uzņēmumus un uh, uh, meitas uzņēmumus un filiālas. Tātad tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, princips, un man ir liels prieks dzirdēt, kā arī citi kolēģi uh, uzskata tāpat. Otrs jautājums - vai nepieciešama papildus harmonizācija Eiropas līmenī? Vai būtu nepieciešams 28. Uh, režīms, kas uh, aizvie, aizstātu nacionālo režīmu? Man nav pilnīgi skaidra atbildes, domāju, kā bija scenārija ir iespējami, bet skaidrs ir tas, ka uh, ir nepieciešams rīkoties šajā jomā. Vēl viens jautājums par sistēmiskajām bankām. Arī to jau minēja citi kolēģi. Es uh, gribētu izteikt sakojošu piezīmi. Kā jau arī Hubners kundze teica, ka ir jānošķir šīs uh, sistēmiskās un nesistēmiskās bankas. Vai šāda nošķirtība būtu uh, vēlama? Vai šāds nodalījums uh, varētu būt noderīgs? Jā, varbūt dažiem tas būtu noderīgs, bet uh, citādi, tātad nosakot objektīvas kritērijas, tas būtu ļoti grūti veicams, tas nebūtu vienkārši. Tātad, ja mēs iesim šajā virzienā, lai nošķirt šīs bankas, tad uh, mums būs uh, Uh, noteikumi sistēmiskajām bankām un atkal citi noteikumi, kas attieksies uz uh, bankām, kurām ir pārobežu darbība. Es godīgi sakot nedomāju, ka uh, tas būtu īstais ceļš. Un bez tām praktiski visām bankām ir kaut kādi sistēmiski aspekti, uh, Un mēs labprāt gribētu, lai mums būtu Eiropas sistēma, kuru mēs attiecinātu uz visām Eiropas pārobežu bankām, un, manuprāt, tas būtu daudz vienkāršāk un arī daudz saprātīgāk. Un vēl daži noslēguma vārdi par rezolūcijas, par, par, par šo maksāt nespējas vai likvidācijas gadījumu un par šo glābšanas fondu institūcijām. Frērs kundze ziņojumā prasa, lai Uh, banku Eiropas uh, uzraudzības iestādes ban balstītos tādu vienotības principu. Man šķiet, ka bankas uh, maksāt nespēja vai bankrots var būt arī uh, uzraugu neatbilstības uh, darbības dēļ. Un uh, tiem, kas, teiksim, arī var būt līdzatbildīgi šajā uh, Uh, maksāt nespējā, vai viņiem būtu jādod atkal papildus uh, pilnvaras risināt šo situāciju. Es domāju, ka vajadzētu neatkarīgu struktūru vai kaut kādu administrātoru, kas uh, būtu nozīmējams šādā gadījumā, un tā mēs varbūt varētu izvairīties no uh, interešu uh, konfliktiem, un ar to es arī noslēdzu priekšsādātājs kundzi, un es pateicos, ka devāt man vārdu. Mērķi, Paldies, Pervanša. Uh, merci, Madame la Présidente. Merci. Paldies, priekšsēdātāji, gribu pateikties Frēras kundzei, jo šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, ko mēs šodien, šodien pārunājam un domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka Eiropas parlamentā, ka mēs runājam par daudzām citām tēmām, ka mēs runājam par visu uzraudzības paketi. kas varētu būt regulācijas nākošais punkts, ka mēs minam arī šo trešo jautājumu ko, kas tika identificēts Delarozier uh, grupas uh, darbā, uh, kur nozīmēs Barozo kungs, lai tā tad viņi izskatītu visu šo uzraudzības paketi. Protams, ka ir noskaidrots idejas, ka ja mēs gribētu, lai, situācija, lai sistēma darbojas labi, ir jāsaprot, kas notiek krīzes gadījumā. Tā tad ir jābūt pasākumiem, eventuāls krīzes gadījumā, Un ikdienā, kā es teicu, ir iespējama normāla darbība, tad, ja mēs zinām, kas notiek krīzes apstākļos, un tieši tāpēc domāju, ka Eiropas parlamentām nevajadzētu gaidīt un vajadzētu ķerties pie šīm debatēm. Viss ir ārkārtīgi savstarpēji saistīts, un tieši tāpēc man ir zināmas bāžas. Ja mēs saglabāsim komisijas ierosināto pieeju, tad tā ir tāda vertikāla pieeja, ka mēs ņemam, teiksim, vienu jautājumu ideju, Eh, katru dienu un skatāmies, kā tas vertikāli funkcionē. Bet eh, tomēr ir nepieciešama kaut kāda arbitrāža, kaut kādas diskusijas. Eh, bankas, acīm redzot, īpaši nemīl šādu priekšlikumu. Ja tik izteikti prasība palielināt banku pašu fondus līdzekļus, labi, ja bankas to nevēlas. ja tās nevēlas līdzdarboties eh, šādā stabilitātes eh, fondā, bet ko tad tās darīs, ja būs problēma? Un šādas diskusijas par šādu jautājumu nekur arī nav notikušas, un tieši tāpēc eh, man ir zināmas bažas. G20 tā tad nodarbosies ar to, kas notiek pie mums, un uh, Pēc tam katrs atgriežas savā uh, vietā, savā valstī, un uh, tad atkal var uh, veikt virāžas, mainīt atkal viedokli pa 180 grādiem, un visi domā, ka G20 process viss ļoti kolosāli darbojas. Šeit parlamentā mēs sākam diskusijas par šo jautājumu, par to, kā krisināt rīzes situāciju. Mums ir nepieciešams identificēt, kā abas šīs lietas ir saistītas. Tātad vai nu bankām ir jāpieņem tas, ka ir jāstiprina regulācija un, ja notiktu krīze, tad, lai bankas būtu mazāk pakļauts eh, krīzei un lai tām būtu mazāk eh, pamata prasīt, lai tajās iegulda glābšanas līdzekļus, jeb arī, ja bankas negribas eh, konsolidēt savus pašu līdzekļus, jo viņi uzskata, ka tas noved pie konkurences vājināšanos, salīdzinot ar ASV un tā tālāk un tā tālāk. Tā tādā gadījumā tad eh, bankām jāiesaistās diskusijā par eh, atbilstošiem glābšanas eh, fondiem un plāniem. Tātad tas bija mans pirmais komentārs. Otrais komentārs. Turpinot vairāk manu kolēģu domu, kurai es arī piekrītu. Un tas ir tātad, kas ir sistēmiska banka? Kā to noteikt? Merkels kundze Eiropas uh, Savienībā jau ir uh, radījusi tādu zinām ideju. Eiropas centrālā banka bija izstrādājusi tādu sistēmisko vai, vai, vai, vai, vai kritisko banku sarakstu, bet uh, krīze jau parādīja, ka uh, problēma nebija tur. Arī Īslandes gadījums, manuprāt, ir uh, ļoti kārtīgi jāanalizē. Un tāpat arī īrijas gadījums. Tā tad sā, sāks kaut kāds process vienā valstī un tas varbūt nav saistīts ar šo pārobežu struktūru, un šim jautājumam, šai konkrētai situācijai ir nepieciešami uh, Eiropas līmeņa uh, risinājumi. Tātad banka, kura uzsāk šo procesu, šo krīzes situāciju, vai 15 valstīs tiks uh, sākt šī krīzes vadība, bet uh, cits jautājums, kā ir ar uh, šo kopējo iekšējo tirgu. Uh, ja bankā ir 15 eh, eh, meitas uzņēmumi vai tādā veidā, vai šī banka var radīt krīzi iekšējā tirgu. Es domāju, ka mums vajadzētu raudzīties uz kaut ko daudz radikālāku, radikālāku risinājumu. Un es domāju, ka šīs eh, krīzes ziņojums varēs skaidrāk uz lietām norādīt. Tad, kad mēs runāsim par loģiskos konsekvenci. Ja mēs ticam dažādiem, tā teikt, stresa eh, testiem un uh, sistēmiskiem riskiem un testiem, vai tad nevajadzētu drīzāk nodrošināt kaut kādus instrumentus, kas varētu skaidri noteikt eh, problēmas? Un jā, šie banka izturības vai stresa testi, tie būtu jāveic jau, jau, jau saulēcīgi, lai nav atkal nepieciešams uh, mirkšķināt dažādas brīnājuma uguņas pēc tam vēlāk, kad sāks krīze. Un vēl pāris komentāri. Bieži vien uh, nav īsti skaidrs, tāda, kad mēs cenšamies saskaņot dažādas intereses. Ja katru reizi, kad mēs izskatām kādu tiesību aktu ar vienu uh, mērķi prātā, tad mēs dažkārt aizmirstam kopējo tā vai tālāko mērķi, kas uh, ir uh, nodrošināt uh, ilgtermiņa dzīvotspējīgas investīcijas uh, Eiropas līmenī. Un bieži vien priekšlikumos ir tādas pretrunīgas uh, idejas, uh, un tas padara sistēmu vēl sarežģītāku. Mēs runājam par stabilitātes fondu vai bankas, tā teikt, paļautos uz šādu fondu, ja tās būtu kādā krīzes situācijā. Bet ir jautājums arī par noguldītāju interesēm un garantijām. Un domāju, ka tas būtu aplūkojums viss uh, kopā. Tam visam ir nepieciešama riska izvērtēšana, bet es nesaprotu, kāpēc mēs nedarītu abas lietas. Domāju, ka minimālais uh, pamats Eh, šādā krīzes situācijā nozīmē, ka mums vajadzētu harmonizēt definīcijas Eiropas līmenī par to, kādas noguldītāju garantijas ir nepieciešams. Un priekšsādātājs kundzes tikai gribētu noslēgumā teikt, ka Eiropas līmenī mēs esam paaugstinājuši sliekšņus uh, eh, garantijām, tātad šīm depozītu garancijām, bet kādā veidā mēs varētu tomēr uh, Uh, harmonizēt šos uh, depozītu garantijas fondus, un tas būtu ārkārtīgi svarīgs jautājums, kas būtu jāuzdod uh, komisijai, un uz ko mēs arī gribētu saņemt priekšlikums. Un visbeidzot par šādu stabilitātes fondus finansēšanu, domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināties, lai depozītu bankas no tā neciestu. Un ir jānodrošina, lai attiecīgi sektu tiktu sekti tie uh, sistēmiskie pārobežu riski uh, tām institūcijām, kurām uh, tie ir. Un, protams, ir uh, jādomā arī uh, par uh, konkrētu atalgojumu tām bankām, kur darbība atbilstoša. Okay, uh, Peter. Paldies tālāk, Pīters. Paldies Elīzai, paldies par ļoti labi sagatavoto ziņojumu un visiem tiem centieniem, ko viņi izrādīs. Esmu pārliecināts, ka viņa eh, ieguldīs ļoti daudz pūles, tas nav viegli, un jūs redzat, ziņojums ir ļoti labās rokās, esam saņēmuši rekomendācijas no ļoti daudzām pusēm, un viņi visi vēl šo sēdziņu katrs mazliet uz savu pusi, bet tāpat laikā dzirdam, jā, tāds atsauksmes, ka ir tāda ļoti laba koordinācija bijusi, un ir bijusi pieeja, kas balstīta uz riska izvērtēšanu, uz konsultācijām, un uh, Jā, tas ir tieši tas, e, kas mums jāizmanto. Biznesa modeļi, protams, ir atšķirīgi dažādos banku sektoros, tieši tāpat kā tas ir apdrošināšanas sektora atšķirīgi. Un redzam, ka šais visā situācijā ir arī vilnīgi daudz citas uzņēmumi ar ļoti plašiem kapitāliem. Un šeit istabā pastāv visiem bažas, ka mēs pārsteidzīgi uzņemsimies kaut kādu veidu noteikumus, neizvērtējot, kā tad ir šī stabilitātes fonda funkcija. Un mums tāpēc ļoti daudz, kas darāms turpmākajos gados, lai atbilstīgi to visu izstrādāt. Bet redz, ka lielākoties esam tomēr pievērsušies bankā. Ja tas ir saprotami, tas ir pilnīgi skaidrs, ja laika grafiks, par ko jūs runājat, manuprāt, ir ļoti atbilstīgs ir svarīgi, lai komisija iesniegtu priekšlikumu līdz 2011. gada beigām un lai darbs varētu parlamentā noslēgties attiecīgi eh, šī gada laikā. Protams, ka jāsāk darbs jau šobrīd, eh, jo kaut kāda zinām ideja jau pastāv un tā, protams, tūlītēji pēc debatēm atspoguļosies arī tajos priekšlikumos, bet domāju, ka šobrīd esam panākuši lielisku sākumu. Un varam turpināt to darbu. Bet ir viens jautājums, ko gribu jums uzdot. Tātad, eh, pievēršoties bankām, mēs zinām, ka banka ir bijusi par cēloni ļoti daudzām problēmām. Apdrošināšanas un kapitāla tirgi arī tika pieminēti, to Gīgolda kungs pieminēja, un arī līdzīgas uh, krīzes sekas tika piedzīvot šajos sektoros. Un kas tad bija cēlonis šajos sektoros minētajām problēmām? Jo sekas, jāsaka, ir bijušas citādākas eh, nekā banku sektorā. Banku problēma izraisīja problēmas kapitāla tirgu un tā tālāk tā joprojām. Tā Bet šīs eh, sekas bija citādākas, un tāpēc mums vajadzētu mūsu pieejā nodalīt šos dažādos Eh, sektors. Mēs varam runāt to par tādu vispārīgu fondu, bet pēc tam tas jāsadala daļās, jo mēs gal galā tiešām runājam par šo sistēmisko si finanšu sistēmas daļu. Parlamentam turklāt ir jāspriež arī par to, cik lielu nozīmi piešķir, eh, piešķiram Ferrero zi ziņojumam, ņemot vērā to, kāda ir pamati, lai konteksts šim ziņam, kad runājam par eizmā ziņojumiem un vēl citiem eh, autoritīvu iestāžu sagatavotiem ziņojumiem, kas tika sagatavīti ļoti strauji, esam ieraudzījuši tādu kopainu, ka, eh, nu, tie atspoguļo zināmu domu gājienu. Man labāk patīk jūs ieteiktais laika grafiks šajos ziņos, ieteikt steidzamāka darbība. Es domāju, ka mums ir svarīgi īstenot tādu vispārīgu diskursu šeit parlamentā. Uh, Ja mēs pieņemam šo sasteigto variantu, tad tādā gadījumā mums jāizmanto šeit paustie priekšlikumi kā pamats, un pēc tam, jebkuras diskusijas par vispārējo rezolūciju būs jāatspoguļo grozījumos, kurus mēs kā parlaments ar likumdošanas kārtību varēsim tad uh, gan EPA, gan ESMA, gan ELPA parādīt, ko mēs domājam ļoti svarīgi, lai mēs neizturētos bezatbildīgi un domāju, ka mums spēkos ir to darīt. Bet, nu jā, problēmas man ir arī ar šo jautājumu par morālo kaitējumu, jeb respektīvi, ko cilvēki varētu uzskatīt par tādu atsevišķu banku patvaļīgu, bezbailīgu rīcību, tajā brīdī, kad viņi, piemēram, eh, nodrošina kaut kāda veida eh, rezerves. Nu, piemēram, lūk, viņi rīkos ar kapitālu, ko sniedz citas bankas. Ar to vien nepietiek. Mēs par to, mums par to visu jābūt ļoti uzmanīgiem. Uh, Vai tas tiešām ir tāds dambis, kas ir paredzēts plūdu gadījumā, jeb kā mēs to izmantosim? Tātad sistēmiska vienlīdzība. Arī šeit ir zināms eh, intereses, kas spēlē lomu, nu, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs. Uh, bija kāds ekonomisks, vienmēr vajadzēja, kas tad ir sistēmisks risks, vai tad to nevar izvērtēt tikai ar, atpaka, ar retrospektīvu skatoties uz notikumiem, bet nevis attiecībā uz nākotni, jo, ja mēs runājam par sistēmiski riskantām bankām, tad mēs nevaram runāt tikai par pārrobežu bankām, vai tad ne? Jā, tas tika pieminēts, nu, Islands gadījums, piemēram, bet arī Landesbanks, e, Vācijā arī tur bija situācija diezgan katastrofāla, Northern Rock, piemēram, Lielbritānijā, uh, Eh, te mēs nerunājam par pārrobežu problēmām, nē, tas bija diezgan iekšēji eh, Britu ekonomikā ar traģiskām saktām, un tāpēc mums jādomā par to, kā tad definējam šo sistēmisko riskantumu. Tas jāpatur prātā pirms pārsteidzīgi izmantojam iespēju eh, sasaist, piesaist, sevi sasaistīt ar kaut kādu veidu rezolūcijām. Domājam, ka jāatcerās arī tas, ka ir šobrīd tādas bankas, kas darbojas, uh, un kurām ir eh, meitas uzņēmumi visā Eiropas Savienībā. Viņiem ir tāda meitas uzņēmuma, kas darbojas ar nepietiekamu kapitālu tajā, jau šajās valstīs. Un vai mēs tad, un viņas ir atkarīgas no sava koncernu uzņēmumiem, atpakaļ kādā citā dalību valstī, un ir jādomā arī par to, ka ir arī tāda veida situācijas, un tāpēc ir svarīgi paturēt visus šis jautājums prātā, un arī šis jautājums ir jāatrisina, nedrīkstam šo jautājumu ignorēt. Turklāt uzskatu, ka ja mēs eh, pieskaņosim referents viedokli par to, eh, ka šie līdzekļi, zināmā mērā, pagaidām ir pieejami intervences rezultātā ar visiem pārējiem ekonomiskiem asariem, tad, es domāju, darbs būs veiksmīgs. Tālāk, Antonija. Paldies! Gribēju pateikties referentei. Domāju, ka viņi ļoti labi noformulējas argumentus šajā ziņojuma projektā, un ļoti labi, ka varam arī par to tagad diskutēt. Nu, trīs punkti - regulējums, regulējums uzraudzību un reakcijas krīzi - ir pilnīgi skaidrs ka ņemot vērā šo krīzi, nevaram paļauties uz to, ka šis sektors pašregulēsies. Nē, ir vajadzīgs mehānisms, kas ļautu krīzes gadījumā problēmas atrisināt. Es pilnībā atbalstu to, ko referents saka par šo jautājumu. Un e, tieši tādā veidā vajadzētu uz krīzi arī reaģēt. Apskatot dokumentus, redzam, ka jā, ir jārespektē investoru intereses, noguldītāju intereses, nodokļu maksātāju intereses. Visas šīs trīs intereses ir jāievēro. Nedrīkstam eh, nu, panā, nu, nonākt pie situācijas, kad labumu gūs tikai pāris cilvēki. Nē, mums jārīkojas konsekventi. Ir vairākas dalību valstis, kam jāpārliecinās, ka katrs no, katra no interešu grupām uh, Eh, zina, kas tām jādara, un arī koncerni zina, kas tiem jādara. Domāju, ka šā gadījumā pienākumu jādefinē ļoti skaidri. Jādomā par to arī, kas tad, kas tad būs tie faktori, kas izraisīs šo te fondu līdzekļu izmantošanu. Uh, un, un referenti pie tā jau ir sākus strādāt. Tātad šīs sistēmiskās bankas. Jā, pastāv sistēmiski riski, bet es domāju, ka ir tomēr arī tāda lieta kā sistēmiskas bankas. Mums vajadzētu būt spējīgiem identificēt, kuras tad ir šīs sistēmiskās bankas. Un viens ja, punkts šajā jautājumā. Ja tas, ko vēlamies darīt, ir identificēt sistēmiskās bankas, tad mums vajadzētu to arī mēģināt darīt, izmantojot tādu daudzpusēju pieeju. Un tieši tāpēc mēs arī vēršamies pie G20. Nu, es nesaku, ka mēs atsakamies no šīs Eiropas dimensijas, nē, nē, bet to mēs varētu darīt kā papildus elementu. Tātad papildus izstrādāt šos Eiropas kriterijus, bet tiem nebūtu, nav jābūt eh, kā tādiem papildinājumiem G20 darbam. Mums vajadzētu izvairīties no tādas vienpusējas pieejas un pasākumiem. Mums vajadzētu aktivizēt tādu daudzpusēju reakciju vienlaicīgi skatoties, kā tad izmanto tomēr arī šo Eiropas dimensiju. Tāpēc domāju, ka te mums jāizveido tāda divpusēja pieeja no vienas puses Eiropa, no otras puses daudzpusējība. Nu, kad situācija ir atšķirīga no noguldījumu un garantiju fondiem, jo šādos fondos e, parasti tiek izveidotas gan garantija noguldījuma, gan arī dažāda veida riska mazināšanas sistēmas un pasākumi. Pārstruktūrējot banku, e, to izdarīt varbūt ir vienkāršāk. Un tā vienkāršāk nodrošināt, ka noguldītājs saņem savus līdzekļus. Tātad šī restruktūrēšana, pārstruktūrēšana un noguldījuma nodrošināšana mazliet atšķirīgi nosacījumi. Investīcija bankas un viss citas bankas te tiek iekļauts. Viena no problēmām krīzes laikā bija tāda, ka nebijām domājuši par investoru aizsardzību. Vai, piemēram, par depozītu garantiju fondiem. Mēs sastapāmies ar visādām problēmām un ir ļoti dažādas aizsardzības metodas, ko varam izmantot. Investori var nodrošināt arī investīciju kvalitāti. Tas varētu būt tādas valsts garantijas, kas krīzes gadījumā varētu tikt iedarbinātas jebkādam fondam ir jāspēj reaģēt uz reāliem sistema, sistemiskiem riskiem. Eiropā ir ļoti daudz līmeņu, struktūru un uzņēmumu. Un ir jāaizsargā investori vienalga, vai tie ir investori, kas veikuši noguldījums, vai tie ir kādi citi veidi investori. Tātad visiem šiem parametriem jābūt ļoti korektiem, atbilstīgiem, aizsargājot gan likviditāti, gan vēl kaut kādus citus aspektus, bet mums jāpārliecinās, ka ir vienādi spēles noteikumi. To arī gribēju pastāstīt. Jorgens Klūts tālāk. Jā, tankešana. Paldies, es eh, gribētu pievērsties Hubners kundzes teiktajam. Viņa minēja SAO ziņojumu. Es arī to esmu lasījis, un man šķiet ļoti interesanti, kas tur tika teikts par krīzes iemesliem un kas tur ir piedāvāts. Kā jau teicu, SAO piedāvā abas šīs jomas sadalīt biznesa bankas un uh, investīciju bankas. Un tas ir tāpēc, ka tās bankas, kas tagad nedarbojās investīciju jomā, labi tik caur krīzē, un te ir vairāk piemērņēmti vajadzētu šos krīzes iemeslus, manuprāt, tiešām nopietnāk uztvert un to tiešām arī ņemt vērā. Man šķiet, ka šis varēja būt viens no krīzes izraisītājiem. Tāpēc es gribētu aicināt šo aspektu ņemt vērā, jo SAO ir eh, ļoti respektējama organizācija, un es domāju, ka banku apjoma ierobežošanas nos, noteikums šī te problēma, proti, ja bankas tiek sadalīts tā, ka šīs abas jomas tieši atbildības ziņā vairs nav saistītas, jo par to jau ir runa, tad tas ir arī tāds kā bankas apjoma ierobežojums, un tādējādi tiek skarts arī sistēmiskuma uh, Uh, jautājums, vai banka ir sistēmiski būtiski vai nē. Tad, tad es gribētu aicināt šo aspektu šeit vēl iekļaut, ņemt vērā šajā ziņojumā. Paldies! And Silvija. Tagad Silvija. Merci, madame la présidente. Je suis désolée d'avoir été. Paldies, priekšsēdētājs kundze, es atvainojos, ka es nokavējos, biju citā sēdē, bet uh, man ir tikai viena piezīme, un arī Ola Šmits gribēja, lai es izsakos viņa vietā. Uh, Jautājums par uh, sistēmisko risku. Mēs uh, arī esam izskatījuši šo jautājumu, veidojot uh, sistēmisko risku komiteju Eiropā, un mēs uh, domājam, ka ir ārkārtīgi grūti precīzi uh, definēt sistēmisko risku, jo tādā veidā var kaut ko aizmirst un var radīt tādu kā caurumu likumdošanā, kas varētu būt vēl bīstamāk nekā uh, ļaut uh, šo izvērtēšanu veikt savādāk. Uh, Uh, savu kolēģi Šmita vārdā, kurš šodien nav krāt, klāt un par to ir atvainojis, uh, eh, viņš uh, piekrīt arī šai nediferenciācijai. Viņš uzskata, ka viens režīms ir jātiecina uz visām pārobežu bankām. Protams, mēs pateicamies arī referējas kundzei, ar to varbūt vajadzēja sākt. Eh, viņš eh, piekrīt eh, pieejai, ko viņi ir ierosinājis, un tas ir prasīt, komisija prasīt, lai līdz 2011. gada beigām tiktu izteikts priešlikums par krīžu pārvaldīšanas ietvaru, un viņš uzskata arī, ka nepieciešama minimāla kopīga noteikumi šai jomā, un ka nepieciešams balstīties uz maksātnespējas noteikumiem. Attiecībā uz nāk, visu pārējo, viņš atgriežas pie fakta, ka ir eh, jāskatās, ko, piemēram, eh, eh, Zviedrija izveidojuši šajā jomā. Ferēras kundze varbūt varētu izteikties par to. Bet Zviedrijas pieeja, ko mēs arī uzklausījām vienā uzklausīšanā, ir ļoti interesanta, jo viņi, jāsaka, no šīs krīzes ir izgājuši diezgan tādā mm, pozitīvā veidā, neskatoties uz krīzi, kas viņus skāra 90. gadā. Paldies! Um, thank you very much. Paldies! Uh, ja nemaldos, tad tie ir visi runātāji. Es būšu pēdējā, kas uzstāsies šajā debatēs, un es arī gribētu pateikt Elīsai paldies par ziņojumu, un gribētu, uh, es apzinos, ka jo mēs vairāk runājam par šo jautājumu, jo vairāk uzrodas jauni jautājumi, un ne uz visiem varam atbildēt. Un es arī komisijas konsultācijās, kur Elīsa bija klāt, eh, gari plaši par to runāju, un viņa arī zina manus komentārus par ne, maksāt nespēju, es tos neatkārtošu. Bet es domāju, ka tā dilēma, ar kuru mēs šeit saskaramies, ir tas, ka mums ir ambiciozi jāraugās nākotnē, bet tajā pašā laikā, kā jau tika teikts, mēs eh, mēģinam rast tādu ātru risinājumu. Uh, Un uh, mēs jau prasām no komisijas kaut ko līdz nākamā gada beigām panākt. Uh, tas pat ir tiešām ļoti ātrs risinājums, ko mēs šeit vēlamies panākt. Mums ir jāatrod šis te līdzsvars. Ja mēs uh, pievēršamies uh, godīgi attieksmei par uh, banku grupām un par uh, līdzekļu pārvietošanu, mēs par to runājam jau Uh, maksāt nespējas, uh, maksāt spējas divi ietveros, un tur šis jautājums vēl nav noslēgts, un mēs uh, um, jau runājam par šīm avārijas plāniem bankām, un tā ideja, kas man bija, kad es strādāju pie maksāt nespējas divi, uh, Tā ka šis uh, līdzekļu sadalījums laikā, kad tuvojas uh, varbūt uh, bankrots vai maksāt nespējas situācija ir diezgan reāla, tad uh, vajadzētu tiešām uh, uh, salāgot šo avārijas plānu. Tas ir līdzīgi kā ar testamentu, kad tad jums jāzina, ko jūs kuram atstāsiet. Uh, Un tas var attiekties uh, pat uz uh, um, ikdienas operācijām, pat ja banka vēl ir labā stāvoklī. Es zinu, ka tas nebūs vienkārši, un uh, noteikti ir jāapmēģina to uh, risināt ar tādu 28. banku režīmu, jo pretējā gadījumā mēs uzņemsimies pārāk lielu uh, uzdevumu. Uh, Bet raugoties ilgtermiņā, ir tiešām vienkārši smieklīgi, e, ka mēs sagaidām e, vienotu iekšējo tirgu, bet mums nav nekādu mehānismu pārobežu maksātnespēja. Tas ir tiešām milzīgs trūkums. Mēs vēlamies to novērst, un e, es domāju, ar šo darbu mēs varam veikt soli šajā virzienā. Uh, par eh, šiem fondiem. Daudzi kolēģi par to runā, bet ir jābūt eh, tādai kā soda naudai, sodam par to, ka tiek izmantot šie glābšanas fondi. Tur ir jābūt eh, kaut kādam noteikumam, vai nu uh, Uh, pirms jūs to izmantojat vai tā brīdī, kad jūs to izmantojat, tad kaut kādām konsekvencēm ir jābūt uh, un kādam ir šis risks jāuzņemas uh, bankās. Un, un dažādi kapitāla mehānismi šeit varētu būt piemēroti. Un Līsa minēja, Elīsa minēja par šiem glābšanas fondiem kā tādiem. Tie arī ir uh, kapitāls un nevajadzētu uh, atvilkt bankām pārāk daudz līdzekļu, lai šos fondus finansētu. Tagad mēs sakām, ka mēs vēlamies uh, jaunu veidu kapitālu, pārnesamu kapitālu, un varbūt, ka šis glābšanas fonds arī varētu būt kapitāls. Un te jāskatās, ko mēs darām kapitāla prasību direktīvā. Mēs atkāpjamies ļoti tālu no uh, tādiem eksotiskiem, tā teikt, kapitāla veidiem un cenšamies visu to tā ļoti vienkārši noteikt, bet šeit noteikti ir jāņem vērā šīs attiecības un eh, jāskatās arī, kas bāzlē ir noteikts par kapitālu. Tā ir tāda ilgtermiņa problēma, bet eh, mēs nevaram radīt šādas te tā sauktās eksotiskās lietas un teikt, ka viss būs vienkārši, jo pretējā gadījumā um, mēs eh, ļoti tālu atkāpjamies no bilances. Un uh, ir svarīgi arī šis fonda apjoms, jo daudz teica, ka ja mēs paraudzītos uz uh, eh, apvienotās karalists banku reitingiem, tad uh, garantiju vērtība uh, ir banku peļņas apmērā 50 miljārdi. Tātad tie būs tādi lieli, apjo, liela apjoma fondi, un es nezinu, ka mēs, neticu, ka mēs varam atļauties šādu apjomu fondus. Un es domāju, ka kā daļa no šiem tā sauktiem banku testamentiem, jeb avārijas plāniem, tur uh, varētu skatīties arī uz uh, kaut kādiem tā kā izējas plāniem, rezervas plāniem, proti, ka kaut kādas daļas no bankas varētu turpināt darboties, maksājuma sistēmas un tā tālāk, bet ir jābūt kaut kādiem moduļiem, kurus var tā kā atdalīt un kas var tad tā kā bankrotēt. Mēs nedrīkstam nonākt eh, situācijā, uh, ka, ja banka ir pārāk liela, lai to neglābtu, tad mums ir jāglāb visa šī banka. Mums ir jādala kaut kādas daļas, kur, no kurām var atteikties. Vai nu tas ir tā pilnīgi jādala, vai tas ir jāparedz šajos plānos, kā to praktiski realizēt. Bet es domāju, ka um, ļoti labs ceļš tagad ir iezīmēts. Un, um, uh, es domāju, ka šis ir arī labs brīdis uh, norādīt, ka tā kā šī ir likumdošanas uh, iniciatīva, šis ir likumdošanas pašiniciatīvas ziņojums, tad šī struktūra ir ierobežotāka nekā parasti. Tie, kas bija iepriekšējā sasaukumā, zina, kāds bija Rasmusen ziņojums. Mums bija pirmā daļa, kurā mm, būs, uh, kur bija mūsu tāds kā idejas vērsts uz nākotni, bet tad mums ir jānonāk, jānonāk pie konkrētiem ieteikumiem, konkrētām prasībām, kādu likumdošanu mēs vēlamies. Tagad uh, ir jauns reglamentu noteikums, 42. pāns reglamentā, un sekretariāts uh, jau smagi strādā, lai interpretētu, ko tad tas īsti nozīmē attiecībā uz šo ziņojumu, kā tas ir jāprezentē, bet uh, Es domāju, ka tas varētu būt līdzīgi kā Rasmusen ziņojumi, bet jūs noteikti saņemsiet informāciju par to pirms grozījuma iesniegšanas termiņa. Es tikai gribēju to pieminēt vēl tagad, uh, negaidot līdz beigām. Elīsa, ja tu gribētu atbildēt kādam un Mēs eh, varbūt gribētu arī vēl nedaudz tulkojumu saņemt eh, koordinātoru apspriedēm. Varbūt mēs varētu pabeigt pirms sēdes beigām. Paldies. Well, uh, well, thank you very, very much for all the... Paldies, paldies par visu kolēģi teikto, par jautājumiem, par ieteikumiem, par uh, atbalstu vārdiem un kritiku. Es tiešām um, piezīmēju, pierakstīju visu, kas tika teikts, bet es labprāt arī tiktos ar katru personīgi un runātu uh, ar katru, kas grib konkrētus grozījumus iesniegt, lai uzlabotu šo ziņojumu. Un, protams, šajā sarežģītajā jautājumā uh, mēs vienmēr uh, saskaramies ar to, ka mums ir jākom, jāveido kompromiss. Mēs nevaram dabūt visu. Mums ir jāskatās, kas ir reāli. Un šis te kompromiss arī ir tas, ko mēs, es domāju, varam īstenot. Neatbildēšu katram no kolēģiem uz viņu jautājumiem, jo tas būtu absurdi bet es pieņem zināšanai visu jūs teikto par šo te līdzekļu pārvedumiem, un tas viss ir saistīts arī ar politisku izvēli, kas mums ir jāveic. Vai nu mēs šobrīd stiprinām visu, kas ir saistīts ar iekšējā tirgus stabilitāti, vai arī mēs atkāpjamies atpakaļ pie tādas nacionalistiskas, protekcionistiskas pieejas. Es domāju, ka mans priekšlikums un šim parlamentu priekšlikumam ir jābūt tādam, kas ir vērsts uz integrētāku uh, pieeju, uz iekšējā tirku stiprināšanu, lai mēs pat startautiskā līmenī varam veicināt mūsu konkurētspēju. Un tomēr es, protams, ņemu vērā, pilnībā, ka ir nacionāls intereses, eh, un tāpēc es piedāvāju un gribētu to uzsvērt, ka mēs varētu censties sasniegt šo harmonizācijas procesu uh, ar šo te uzraugu kolēģiju. Lai šīs eh, uzraugu kolēģijas, šīs institūcijas varētu uh, sadarboties un um, atbalstīt EBA vadošo lomu. Tas ir tas risinājums, ko es šeit piedāvāju. Un vajadzētu atjaunot šo saprašanās memoranda metodi. Tātad kaut kādos jautājumos varētu tad piest pieaicināt finanšu ministrus. Uh, kuriem ir uh, liela teikšana attiecībā uz nacionālajām interesēm. Bet uh, svarīgākais ir tas, ka mēs neuzskatām to par tādu uh, noslēgtu posmu, bet tas ir tikai solis ceļā, lai panāktu sapratni par to, kādu metodoloģiju izmantos katra uzraudzības iestāde un lai izvairītos no tādas situācijas, ar kuru saskārāmies krīzē, ka dažas no uzraudzības iestādēm tikās pirmo reizi tikai šajā kritiskajā brīdī, kad uh, ir absolūti, um, absolūti nav nekāda vienota izpratne par situāciju. Un tie ir tie jautājumi, kur gribētu, kurus gribētu uzsvērt, šeit ir politiska izvēle. Protams, ir uh, vēl šie tie komentāri par sistēmiskajām bankām un to izolāciju. Es šeit gribētu atbalstīt ideju, ka sistēmiskās bankas nebūtu jāskata kā tāda kā atrauta banku grupa. Mēs vēlamies, lai ir kopīgi noteikumi, kopīga izpratne, Eiropas pieeja, bet ja mēs uh, šobrīd sāksim EBA rokās nodot vadošo lomu uh, krīzes situācijā, uh, atbildību par visām pārobežu bankām, tas būs absurdi, tas būs neiespējami. No otras puses, eh, esmu gatava apspriest, eh, ka varbūt eh, visām bankām, arī pārobežu bankām, varētu būt jāsāk veikt iemaksas šajā stabilitātes fondā. Bet, ja mēs vēlamies, lai tās veic šīs iemaksas, tad, protams, šim šim fondam arī būs jāīsteno glābšana. Un eh, es tomēr domāju, ka mēs šobrīd vēl neesam tik tālu tikuši. Mēs varam iet šo ceļu, bet šobrīd es nedomāju, ka mēs esam gatavi, ka tas ir iespējams. Treškārt, kāds ir eh, šī pasākuma mērķis? Un, ja nemaldos, Vikija minēja, ka mums ir eh, jāglābi sistēmiskas bankas. Un uh, tas viss iekļaujas arī šajās debatēs par to, cik uh, lielam šim fondam būtu jābūt. Ziņojumā šis mērķis nav minēts, bet uh, paskaidrojumā es uzsveru, ka tas, ko mēs šeit vēlamies risināt, ir, mēs vēlamies uzsvērt finanšu pakalpojumu, sabiedriskā pakalpojuma rakstura. Tātad uh, Rehabilitācija un eitanāzija ir divas iespējas, bet ja mēs izvēlamies eitanāziju vai, piemēram, re rehabilitāciju, tad mums ir jābūt ļoti skaidrai izpratnēji šajā gadījumā par to, kas par to maksās. Un tāpēc es ieteiktu šajās eh, pārobežu eh, jomā, šajā darbā, uh, skaidri pateikt, kurš maksās par banku, kas bankrotēs, kurš maksās par kādas bankas glābšanu. Un to var darīt uh, vispārīgā, to nevar darīt tādā vispārīgā ietvarā, tas ir jādara tādu kopīgu mērķi, koncentrējoties uz konkrētām vienībām. Es gribētu uzsvērt arī to, ko teica Svens. Astotajā punktā es saku, ka mums ir jāpaplašina instrumentu kopums um, ar uh, atbilstošiem nostiem. Par to ir jārunā, bet no otras puses mums nevar būt uh, tā, ka uh, kreditori un noguldītāji saņem atšķirīgu attieksmi, tāpēc, ka viņi nāk no dažādām valstīm. Uh, Un tas ir skaidri pateikts manā pirmajā punktā. Un tā tad ir eh, tomēr arī citi jautājumi. Piemēram, kā strādāt pie šiem avārijas plāniem, par to, kas notiek, ja banka paplašanās un tā ir savstarpēji saistīta ar citām finanšu institūcijām, kas šeit nav uh, pieminēts un reglamentēts. Es saprotu, ka šāda problēma pastāv. Jautājums ir, uh, cik tālu būtu saprātīgi spērt šo pirmo soli, cik platu. Un um, šajā kom kompromisa garā uh, Es izvēlējos iet tik tālu, cik tālu mēs šobrīd varam iet, bet es saprotu, ka tālāk nevar iet, jo pretējā gadījumā tas viss nedarbosies. Tātad noslēgumā gribētu tikai vēlreiz pateikties visiem par ieteikumiem. Es tiešām ņemšu vērā to, ko kolēģi iesniegs, un esmu pateicīga un ar interesi uh, gaidu arī turpmākās diskusijas. Eh, to mēs noteikti varam darīt tādā nelielākā grupā, struktūrētā veidā, un to noteikti nevar izdarīt šeit eh, komitejas sēdē. Paldies visiem, un es ceru eh, saņemt jūsu ieteikumus. Paldies! Thank you, thank, thank you very much. Um... Paldies! Man tikai jums jāpasaka, kāds ir uh, kalendārs attiecībā uz šo ziņojumu. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 27. aprīļa 12. un uh, mēs izskatīsim šos grozījumus 1. jūnijā un balsosim ekonu komitejā 22. jūnijā. Un pēc tam uh, tas būs plenārsēdē pēc vasaras pārtraukuma septembra 1. plenārsesijā. Tāds ir tagadējais laika grafiks, un cerams, ka mēs pie tā varēsim pieturēties. Tas arī būtu viss attiecībā uz šo sēdu, bet, kā jau es teicu, es tiešām gribētu tagad ar koordinatoriem un administratoriem uh, nedaudz vēl palikt zālē, Un, un, ja citi grib palikt, viņi to arī var dali, darīt, tātad mēs varētu apspriesties par uzklausīšanu, kas būs trešdien pēcpusdienā. Paldies!